So, ladies and... Un tātad, dāmas un kungi, tie, kas vēlas doties prom no šīs telpas, droši dariet to. Hey, Nacho, can you go outside? I'm not starting the meeting until nesākšu sanāksmi, kamēr cilvēki nebūs ieņēmuši savus vietas, apsēdušies. To... Tas attiec uz kolēģi Lalondu, tieši tāpat jums arī lūkšu apsēsties godētā kundze. Nu, nedaudz esam aizkavējušies jau, bet tomēr priecamies šeit redzēt Kolinu Skiklunu. Viņš ir Eiropas ārējās darbības dienesta izpildirektora vietnieks, eh, kas atbildīgs par attiecībā ar tuvajiem austrumiem un Ziemeļa Āfriku. Esam jūs uzaicinājuši, tāpēc, ka vēlamies izmantot šo iespēju, lai apmainītos ar viedokļiem par politikas nostāju starptautiskajā sabiedrībā attiecībā uz Sīriju. Un ir tīpaši vēlamies runāt par visu to, kur e, es varētu plāno, e, spēlēt zināmu lomu e, šajā Ženevas procesā, veidojot atbilstīgu demokrātisko procesu Mm, Skiklunds kungs pāris novērojumi no mūsu puses. Pirmām kārtām atsevišķas arābu valstis ir atvērušas no jauna savas vēstniecības Damaskā, un Asada režīms mm, vēlas normalizēt šo diplomātisko attiecību statusu, atzīstot tās. Un, um, Arāba līga varētu nolemt at, at arī ielaist atkal Sīriju diplomātskajās aprindās, un ANO savukārt ir iecēlis īpašu pēcnieku Sīrijas jomā, ņemot vērā, ka pastāv tāda diezgan liela vilšanās attiecībā uz ženēmas procesa rezultātiem, un eh, vajadzību arī no Asada režīma gūt eh, apņēmību eh, veidot demokrātisku politisku procesu. Līdz ar to visa šī drošības situācija Sīrijā joprojām ir ļoti riskanta un Irānas atbalstītie militāri grupējumi joprojām pārvietojas Sīrijas teritorijā. Nu tad lūk, ko var Eiropas Savienība darīt, lai no jauna šai Ženēvas, šim Ženēvas procesam dotu spēku un kā aicināt Arābu līgu un nodrošināt zināmas nosacījumus attiecībā uz Sīriju, kas notiks trešās Briseles konferences laikā laikā, eh, ko, ko, kāda ir ES politika attiecībā arī uz nepieciešamību nodrošināt pilsonisko sabiedrību Turcijā ar atbilstīgiem instrumentiem, kas ļautu spēlēt lomu nākotnes politiskajā procesā. Nu, lūk, tādi jautājumi no mūsu puses. Domāju, ka kolēģiem šo jautājumu būs vēl vairāk, bet došu tagad vārdu jums. Paldies priekšādētāji, paldies par šo iespēju apmainīties ar viedokļiem ar jūsu komiteju. Es saprotu, ka esam nedaudz aizkavējušies ar laika grafiku, tāpēc centīšos izteikties pēc iespējas īsāk, un jāsaka, Sīrijas temats nebūtu nav tas īs apskatāmākais temats, kā varētu domāt. Bet eh, nu, runāšu kopumā savunāt par trim daļām. Pirmām kārtām varbūt tā svaigākā informācija par situāciju uz vietas, otrām kārtām mēs politika un nostāja starptautiskajā sabiedrībā, un tad visbeidzot pāris vārdos par gatavošanās darbiem trešajai Briseles konferencē par Sīriju situāciju uz vietas. Ir daudzi, kas šo situāciju Sīrijā raksturo kā tādu, kas pamazām atgriežas pie normalitātes, lai arī varbūt ir tiesa, ka šobrīd ir mazāk tādas eh, patiešām eh, brutālas vārdarbības un cīņu Sīrijas teritorijā salīdzinot ar iepriekšējo, iepriekšējo laiku. Situācija tik un tā ir, jāsaka, ļoti attālināta no jebkā, ko mēs varētu aprakstīt par nor kā normālu. Mm, viens no tādiem nesenākajiem notikumiem, kas būtiski ietekmē situācijas vietas, ir ASV paziņojums, ka tā atvilks spēkus no Ziemeļaustrum Sīrijas. Joprojām nav īsti skaidrs, cik lielā mērā un arī pēc kāda grafika šī spēku atvilkšana norisināsies, tomēr šī lēmuma ietekme jau ir jūtama uz vietas. Pirmām kārtām kurdu spēki kas, ko, kas saņēma atbalstu no ASV spēkiem, ir nu, pēkšņi atapušies tādā situācijā, kur viņiem nākas no jauna izvērtēt savu situāciju. Un viens no mēriem, ko viņi ir pieņēmuši, lai šo situāciju kaut kā koriģētu, ir atkal uzsākt sarunas ar režīmu. Līdz šim šīs režīms bija viņu, tā teikt, navīgais ienaidnieks. Tāpat, protams, tas viss ir arī aktivizējis ekstrēmistu spēkus, ir īpaši ISIS. Uh, Nu, lai arī varbūt nevar tā gluži paredzēt, ka mēs atgriezīsimies pie tādas situācijas, kāda tā bija Īslāma valsts uh, kontekstā laikā, respektīvi, ka tā mm, pastāvēja daļā no Sīrijas valsts, pastāv tomēr zināmas uh, pazīmes, ka ekstrēmistu grupējumi pieņemas spēkā un atgūst arī savas, tā teikt, uh, um, teritorijas um, šur un tur. Nu, protams, vēl viena lieta ko ASV lēmums ir ietekmējis un spēcinājis, ir režīms pats, Asada režīms, jo viņš šobrīd ato, ir atapušies tādā situācijā, kur viņu, tā teikt, konkurenti šai teritorijā meklē jaunus sabiedrotus, viņi, sabiedrotus viņi turklāt sastopas ar situāciju, kur ASV spēku klātbūtne, kas līdz šim nozīmēja iespēju kaut kā mm, iestāties par vidutāju starp pusēm, vairs neatradīsies tur, un līdz ar to šī iedarbība tikai īstermiņa, un tas, protams, ir Asad režīmu nostāju un pozīcijas stiprinājis. Nu, te, protams, jāatceras arī par Krieviju un Irānu. Tomēr, kā jau es teicu, nav vēl pilnībā skaidrs, kādā veidā šī spēku atvilkšana norisināsies. Mēs ceram, ka varbūt lielāku skaidrību gūsim nākamnedēļ, kad notiks globālās koalīcijas tikšanās eh, cīņā pret Dāšu Vašingtonā nākamnedēļ. Tā ir koalīcija, kuras spēcīga daļa ir arī Eiropas Savienība. Faktiski mēs eh, strādājām arī pie virknes mēriem un pasākumiem, tādas pasākumu pakotnes, kas nākam nedēļ būtu koalīcijas sanāksmē jāliek priekšā, bet, nu, protams, šīs pakotnes prezentēšana lielā mērā būs atkarīga arī no mūsu spējas gūt partners uz vietas, um, nu, ja ne ASV kas būtu šajā gadījumā, acīm redzot, būtu bijuši arī ASV paši, bet tagad ir zinām šaubas par to, kas būs tie partneri uz vietas, ja ASV spēki tur nebūs. minēju, ka ir mazāk uh, cīniņu, karošanas uz vietas. Tomēr tāpat laikā human, humanitārā situācija joprojām ir visai trausla, uh, sarežģīta Sīrijā uz vietas. Ir taisnība, ka mums izdevies no, novērst tādu milzīgu krīzi. Um, Pat tas pateicoties eh, zināmā mērā tai sapratnē, kas tika panākta starp Krieviju un Turciju, bet Eiropas Savienībai un dalību valstīm, nu arī te zinām atbildība, eh, tāda pateicība piekrīt, eh, tā palīdzē šīs sarunas starp Krieviju un Turciju īstenot. Un lai arī šī humanitārā krīze ir novērsta, risks, ka situācija varētu pasliktināties, joprojām pastāv Jūs minējāt priekšādātāju šo normalizēšanās tendenci, ir tīpaši Arābu pasaulē. Jā, tā ir. Esam piedzīvojuši, ka virkne Arābu valstu ir atvērušas atkal no jauna vēstniecības Damaskā, eh, arī Nacionālas avīlīnijas no Arābu valstīm ir atsākušas reisus uz Damasku. Piedzīvojuši esam arī to, ka notiek sanāksmes, nu, piemēram, pagājušajā nedēļā pat uh, Um, apvienotie Arābu Emirāti un Dubai noturēja tur fórumu. Uh, nu, tad, tad tas tiešām ir, tās ir tādas pazīmes, ka pakāpeniski situācija normalizēs. Mēs arī skaidru un gaišu esam pateikuši, un te no nu esam viensprāts ar ASV, ka šī normalizēšanās uh, ir tāda, kas nu, nenāk īstajā brīdī šobrīd. Tas tāpēc, ka režīms jāsaka nav darījis neko, lai šāda veida atzinību izpelnītos. Tas nav nācis klajā ne ar kādu, nekādu piekāpšanos, ne kompromisiem, nav apmainies ar viedokļiem starptautisko sabiedrību, nedz arī izrādījis jau kādas pazīmes, ka tas vēlētos sadarbību uzsākt. Līdz ar to šāda veida normalizēšanās ir kā tāds atalgojums mm, par pilnīgi neko. Režīms nav darījis neko, un mēs tāpēc turpināsim šo vēsti nodot arī tā tālāk, lai gan beigu beigās, protams, tas ir atkarīgs no Arābu valstīm pašām, ko tās lemj un kādā veidā tās tālāk veido šīs attiecības ar Sīriju. Protams, īpaši viņu ziņā ir lemt par to, vai no jauna Sīriju kā valsti ielaist Arābu valstu lokā. Bet nu, mēs katrā ziņā šobrīd arī gatavojamies ministru sanāksmei Arābu valstu līgā. Tā notiks pirmdien, tāpat arī gatavamies samitam Eģiptē februāra beigās. Uh, Nu, un, protams, ka ir vien, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas ietilps mūsu tai vēstījumā, mūsu sarunu partneriem. Eiropas Savienības nostāja Neskatu, ir tāda, ka neskatoties uz visiem šiem izaicinājumiem un problēmām, gan uz vietas, gan arī citur, eh, šī nostāja tomēr ir tāda spēcīga, saliedēta. Un eh, gan ne tikai pēc principiem, bet arī pamatojoties uz mūsu kopējo politiku un tās apsvērumiem. No vienas puses ir nepieciešams nenodrošinot šo, panākt, ka nenotiek tāda normalizācija, kamēr nav tāda ticama politiska virzība nu, piedzīvota no Asad režīma puses e, Ženēvas procesa ietvaros un ANO drošības e, padomas rezolūcijās. Trešām kārtām jautājums par e, Eh, atgriešanos, par bēgļu atpakaļ nosūtīšanu, atgriešanos mājās, tas ir īpaši tāds pretrunīgs jautājums. Mēs visi, protams, saprotam, ka mēs labprāt vēlētos, lai šie bēgļi var atgriezties mājās, un arī bēgļi paši labprāt vēlētos atgriezties mājās. Un tomēr šī atgriešanās ir jāīsteno atbilstīgiem apstākļiem, atbilstīgā kontekstā šai atgriešanās, atgriešanās procesam jābūt um, drošam, pašcieņas pilnam un vienlaikus arī brīvprātīgam. Nu, un par to, protams, ir jālemt arī starp starptautiskām organizācijām, kad mēs no dažādām pusēm dzirdam par to, ka apstākļi ir nobrieduši bēgļu um, doš, virzībai atpakaļ, mūsu atbilde ir tāda, tad pierādiet to, pierādiet, ka uz vietas ir tāda apstākļa, kas varētu, eh, pie kuriem varētu šo atgriešanos īstenot, jo tas, ko mēs uz vietas novērojam, ir tāda, ka tiek pieņemti no režīmas puses dažādi likumi, ar kuriem, piemēram, bēgļiem tiek atņemti īpašumi, piedzīvojam arī to, ka drošības apstākļi ir ļoti bīstami, cilvēki, kas ir atgriezušies, ir sastapušies ar iebiedēšanu, pret viņiem vērsta diskriminācija un eh, kopumā sakot, pilnīgi noteikti neesam pārliecināti, ka apstākļi šobrīd bēgļu, eh, tā teikt, mājās pāriešanai ir tie labākie. Nu, tā tad, lūk, mēs turpinām uzstāt uz tādu nostāju, ko pieņēma padome, ārlietu padome aprīlī pagājušajā gadā. Bija plāšas diskusijas ar dalību valstīm par un šī nostāja ir tikus atkārtot atkal un atkal. Vēl šonadēļ arī paredzēta tālāka diskusija neformālā ministru tikšanās reizē ģimika formātā. Mēs neredzam nekādu iemeslu, kāpēc šī nostāja būtu kaut kādā veidā tuvākajā laikā jāgroza. Un visbeidzot, varbūt mazliet par trešo Brīseles konferenci esam atkal nolēmuši, ka ir īstais brīdis šo konferenci noturēt, uzaicinātus uz to faktiski nu, tos pašus dalībniekus, kā tas, kādi tie bija arī iepriekšējās konferencēs, lai pievērstos tīri politiskajiem aspektiem, piedāvātu telpu šim ANO procesam, pievērstos humanajiem aspektiem, humanitārajai krīzei, um, at, atbalsta mm, fondu meklēšanai, Sīrijas atjaunotnē un vienlaikus arī dot ieguldījumi Um, attiecīgajām komitejām. Mēs uh, tāpat vēlamies uzrunāt arī pilsoniskās sabiedrības daļas, lai varētu īstenoties dialogs ministru līmenī savukārt arī tātad, lai notiek šīs tikšanās uzsvars tiks likts uz pilsoniskās sabiedrības lomu un ir tīpaši vēlamies pievērsties sieviešu lomai visā šai kontekstā. Nu, tik daudz no manas puses. Paldies. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Kiklonas kungs, paldies par šiem ievadvārdiem. Nu, un tagad nolākam pie viedokļa apmaiņas. Trīs kolēģi pieteikušies uzstāties. Pilnais ir par ņokungs, Lohpīlers kundz un tad Valero kundze. Vai kādu esmu palaidis garām? Lalondas kundze vēlas arī izteikties, un arī es pats vēlos runāt. Nu labi, līdz ar to runātāja saraksts ir slēgts, paliksim pie pusotras minūtes. Vispirms par ņokungs. Euh. Priekšsēdētāji, paldies. Um, sek, uh, uh, Šiklūna kungs, jūs sacītais parādā, ka mēs turpinām dzīvot sarežģītā situācijā pēc militāra perioda, ir iestājies politisks periods, kur vēl nekas nav atrisināts. Un Tas ir visai bīstami, kā jau jūs to norādījāt, bet pieskaršos vienam jautājumam, par kur jūs nerunājāt. Ir Sīrijas kurdi. Kurdu tautas aizsardzības vienības bija viens no galvenajiem mūsu sabiedrotajiem uz vietas pret, cīņā pret islamu valsti. Un e, šobrīd e, pēc savienoto valstu paziņojumu un pēc turku um, paziņojumiem uh, Eh, eh, likvidēt kurdu riskus pie riet, dienvidu rietumu austrumu robežas ir nozīmīgs jautājums. Šis jautājums šķeļ arī Krieviju un Turciju. Vienu uzskata, kā vajadzētu izveidot Turcijas e, kurdu protektorātu, citi vēlas citus risinājumus, un šajā gadījumā ir runa par stabilitāti pie mūsu kontinentu durvīm, un tāpēc mums ir rūpīgi jāpārdomā kurdu liktenis. Francijas prezidents jau lūdza Turcijas prezidentam nodrošināt Sīrijas kurdu drošību bet vai Erdogans ir uzticības eh, cienīgs sarunu partners, un kā Eiropa var būt ar savu svaru šajā, eh, šajā jautājumā, lai nodrošinātu kurdu drošību. Merci. Lielas paldies! Un tad tālāk Lalondas kundze. Merci. Paldies, direktor kungs. Man ir jautājums par Idlības pilsētu. Idlības pilsētu ir ieņēmuši viss ekstrēmistākie eh, grupējumi. Un ko, kā jūsuprāt, kas tā, tālāk notiks ar Idlības pilsētu? Tālāk, vai jūs nedomājat, ka Eiropai vajadzētu tomēr atjaunot kontaktus ar Asada režīmu, kaut vai tāpēc, lai uh, novērstu džihādistu atgriešanos, kur atrodas skurdu uh, Eh, cietumos. Tagad, kad mēs zinām, ka kurdi mēģina atjaunot saites ar Asad režīmu, vai viņi būtu as, as, Asad cietumos, jo tās būtu nu, patiešām eh, riskanti seks Eiropai. Es nezinu kopā, cik tūkstošu šādu kaujinieku ir, un vai Eiropa netiek šeit, šeit pakļauta lielam riskam. Merci, madame. Paldies, kundze. Lohpīlers kundze tālāk. Lielas paldies. Trīs jautājumi no manas puses. Pēdējā donoru konferencē tika paustas saistības par 3,5 miljardiem eiro. Vai, esat, vai paredzat, ka līdzīga veida saistības varētu tikt uzņemts arī šogad konferencē? Otrs jautājums, arī tas, ko jūs minējāt, um, Eiropas Savienībā ir skaidra nostāja, ka var pastāvēt eh, rekonstrukcija un palīdzība Sīrijai tajā brīdī, ka tiek nodrošināta visietro, visietvaroša politiska pārēja valstī. Bet šobrīd palīdzības darbs, vai tas vien, vienmēr vispār pat ir iespējams, vai ir iespējams skaidri nodalīt infrastruktūru no humanās palīdzības un no šīs atjaunotnes palīdzības? Uh, Un pēdējais jautājums - atbildība par kara noziegumiem. Kā Eiropas Savienība un dalībvalstis varētu palielināt centienus pārliecināties, ka kara noziedznieki tiek saukti pie kārtības? Lielas paldies, saka priekšādātājs, un visbeidzot Valēro kundze. Thank you. Paldies. Jā, mums bija diskusijas eh, pavisam nesen sēde apakškomitejā par Sīriju un kopā ar kolēģi no sēdēs devos arī uz Turciju pirms Ziemassvētkiem vēl. Tikāmies aizsardzības ministrijā ar pārstāvjiem, tikāmies ar daudziem eh, arī no, no Sīrijas, un mums tapa ļoti skaidrs, eh, ko vēlas Erdogans. Viņš vēl šos teroristus izskaust. Tur, un to viņš saprot, eh, ar to viņš saprot to, ka viņš aiz Kurdistānas ziemeļos nevēlas doties iekšā. Uh, Viņš vēlas vienkārši izskaust PKK, PID, visas pareizas struktūras, kas ir līdz šim cīnījušās pret Daesh. Un es vienkārši gribētu tad zināt, ko Eiropas Savienība saka par to visu, jo jāsaka, es īpaši nedzirdu, ka par to tiktu runāts. Tad, kad bija. Mēs, mēs vienkārši klusējam par šīm lietām. Un tad es arī vēl gribētu zināt, Ko Eiropas Savienība domā par šo buferu zonu, ko, par ko runā Erdogans, ko viņš vēlas izveidot? Nu, ja viņš, nu, tā teikt, nevisai šai Kurdistānai, tad doties iekšā, bet tādu buferu zonu veidot. Tas arī vēl viens jautājums. Jūs arī minējāt, ka Daesh atkal atgūst spēkus. Tas, kā aktualitāte parādījās arī uzklausīšanā pagājušajā nedēļā. Viņi faktiski ir lielākie ieguvējušai situācijā šobrīd. Viņi atgūst spēkus. Un Lalondas kundze nu pat runāja par šiem ārvalstu cīnītājiem, kas ir kurdu cietumos, bet ir arī citi Eiropas pilsoņi, kas ir dēši, kas cīnās dēša rindās viņu pakļautībā. Un te es runāju gandrīz jau par bērniem, par bērniem no Eiropas, kas dzīvo tur. Un nu, tad ko mums darīt, lai glābtu viņus, lai viņus nu, atvestu atpakaļ? Ko Eiropa var darīt šo, cil, šo bērnu labā? Lielas paldies, Valēro kundze! Nu, un tad no savas puses arī vēl Skiklunds kungs. Man ir pavisam konkrēts jautājums. Kolēģi no Grūzijas eh, vērsās pie manis šajā nedēļas nogalē un pauda bažas par Sīrijas kā valsts atzīšanu un arī to, ka Sīrija grasās atzīt divas Krievijas okupētās teritorijas - Dienvidosetiju un Abhāziju. Un es gribēju jums vaicāt, vai mums ir ārējā darbības dienesta kaut kāda stratēģija attiecībā ar šo neatzīšanas politiku, un vai Asad režīms tiek aicināts šo lēmumu atkal vērst par labu Damaskā? Uh, <clears throat> Lielas paldies par jūsu jautājumiem. Nu, mēģināšu maksimāli plaši uz tiem atbildēt, cik nu, izdosies daži. Dažu jautājumi ir tādi, ko uz, turpinam uzdot paši sev, un es vēlos, lai mums būtu tā pārsoša atbildi šiem jautājumiem, bet, nu, mēģināšu darīt, ko varēšu. Par uh, kurdiem plašākā kontekstā tika uzdoti divi jautājumi, kas saistās ar, ar tādiem atšķirīgiem šīs problemātikas aspektiem. Un pirmkārt, mūsu pamata bāžas ir par kurdu civilizētāju aizsardzību. Un to skaidri uzsvērām arī mūsu dialogā ar visiem, visām iesaistītajām pusēm, ka pirmām kārtām ir jāpērš uzmanība civilizētāju aizsardzībai. Protams, dažas no iesaistītajām pusēm eh, pievērš tāku uzmanību ar citām kurdu iedzīvotāju kategorijām. Un eh, nu, nav nekāds noslēpums, eh, ko atsevišķi personāši, tā teikt, vēlētos iesākt šai sakarā. Bet, nu, dalībvalstu starpā ir atšķirīgas eh, nostājas, atšķirīgi priekšstati, ko darīt šajā situācijā. Un eh, es domāju, ka mēs varam rast eh, kopsaucēju par to, ka jāturpina dialogs ar dažādiem partneriem, sevišķi ar Turciju, lai panāktu to, ka netiek veikt nekāda vienpusēja pasākuma, jo sevišķi tāda vienpusēja pasākuma, kas varētu negatīvi iespaidot humanitāro situāciju tur uz vietām. Jautājums par buferzonu. Nu, šeit es varu sniegt tādu personisku ieskatu, personisku reakciju, un, eh, nu, manuprāt, Turcijas ierosinātā buferu zona izklausās vislīdzīgi deeskalācijas zonām, kuras ierosinājums vajag dot eh, Krievijā, citās eh, Sīrijas vietās, un mēs jau zinām, kā tas strādāja. Tā taktika bija tāda, ka tā ir tā, lai deeskalētu situāciju. Drīzāk notika vardarbības eskalācija līdz maksimālam līmenim. Un, uh, nu, tad, protams, situācija deeskalējās. Un es ceru, ka līdzīgu likteni nepiemeklēs um, tā pierobežas uh, josla, kur apdzīvo kurdu nācijas pārstāvi tagad. Tāpat tika kāds pieminēja situāciju Idlibas pilsētā, un jā, nu, jāatzīst, ka uh, Idlibu ir pārņēmuši nostrā spēki tagad lielā mērā, un um, Mēs eh, varam līdz tām, ko, kas tad notiek Idlibā tagad, mums tur ir savi pārstāvi tur, bet tajās padomas, nu jāsaka, daudz no tām ir pārņēmuši Alnustra vai no nu, citas eh, grupas dažādās tātad inkarnācijās, kas saistītas ar Alnustru, bet eh, gluži tā nevar nesaucas. Nu, situācija nav tāda ilgspējīga, jāsaka. Režīms jau sevišķi ņemot vērā notikumus citur, ziemeļos noteikti koncentrēs savu uzmanību uz Idlibu. Varbūt mēģinās pārņemt kontroli pār šo pilsētu. Nu, nav tā, ka viņi nepretosies, bet, nu, nedomājams, ka būtu pārāk grūti režīmā bruņotajiem spēkiem atkal pārņemt kontroli pār Idlibu. Jātājums eh, par mūsu kontaktiem eh, ar Saudu režīmu, tad Asada režīmu cīņā pret eh, džihadistiem. Nu, īpaši entuziasmu šeit nav. Konflikta sākumā Asads pats eh, atbrīvoja virkni džihadistu no saviem cietumiem. Nu, tādēļ pats eh, lielā mērā arī sekmēja nu, šo situāciju, ar kuru tagad pašam nākas saskarties. Par konferenci Briselē jautājums par saistībām. Protams, protams mēs ceram, ka daļa valstu saistības um, būs augstākas nekā iepriekš, un vajadzības uh, nekur nav pazudušas. Tad problēma ir daudz, un mēs ceram, ka starptautiskā donoru kopiena arī spēs uh, sākt galvas kopā un līdz ar to paaugstināt saistību apjomu saistībā ar pērno gadu. Jūs pamatot norādījāt, ka ir tāda, nu, kā pelēkā zona starp uh, to, kas ir humanā palīdzība un ko varētu traktēt kā noteikts rekonstrukcijas veidus, bet uh, mūsu kolēģi, kas atbild par humāno palīdzību, ārkārtīgi uzmanīgi seko līdz tam, kā tad šī palīdzība tiek eh, sniegta, kā viņi veic savu darbu, un uh, ir pilnīgi skaidrs, ka līdzekļi aiziet ārkārtas pasākumiem tīri humānai palīdzībai pašā Sīrijā. Tika pieminēta um, atskaitspēja, nu, arī Par to runās trešā brīsās konferencē, kā te tiek uzskaitīti izmantotie līdzekļi. Nu, mums ir bijuši dažādi papildus pasākumi gan pēc pirmās, gan otrās brīsās konferences, kur par to runājam. Nu, un eh, šis gads nebūs nekāds izņēmums. Vēl tik uzdots jautājums par Daešu un Eiropas pilsoņiem, sevišķi bērniem. Un tā pamatā ir dalībās kompetence, kā jūs tad, tad eh, tiekat galā paši ar saviem valsts piedarīgiem. Ja? Gribētu es domāt, ka ir sevišķi ir runa par bērniem, un nu, ka nav tā, ka viņiem nevar palīdzēt, ka mēs varētu sniegt zinām, palīdzību, lai palīdzētu viņus atkal ieintegrēt atpakaļ normālā dzīvē, mūsu Eiropas tādā, sabiedrībā, un palīdzēt viņiem pārvarēt piedzīvotās traumas, piedzīvotos satricinājumus dzīvojot Sīrijā, dažu kontrolētās zonās. Bet nu, pie tā mēs strādājam kopā ar atsevišķām dalību valstīm, eh, lai nu, panāktu pozitīvs rezultāts. Visbeidzot, jautājums, eh, ka eh, Sīrija atzīst Abhāziju un Dienvidu Osetiju. Jā, mm, Grusija pie mums vērsās ar šo jautājumu. Mūsu kontakta ar Sīrijas valdību, protams, ir zemākā tādā līmenī, bet nu, e, arī viņiem mēs devām ziņu, ka, ka tas nebūtu īpaši prātīgi, ja Sīrija atzītu abas šīs uh, separātistu republikas. Uh, Paldies, kā saka Maltieši. Racīm. Un eh, tā jums veicās jūsu turpmākajā darbā. Un tāpat arī jau sevišķi šajā Briseles konferencē. Es piedalījos iepriekšējā. Un um, mēs redzam, cik liels centiens augstā pārstāvja iegūt šajā jautājumā, šajā procesā. Labi, tad tagad mēs varam pāriet pie piektā darba kārtības punkta, vai Žao Almeida ir ieradies. Žao Valde Almeida kaut kur te gaida. Varbūt jūs varētu paskatīties, vai viņš kaut kur šeit atrodas tūmā. Jā, viņš ir klāt. Item number five. Piektais darba kārtības punkts. Esam gandrīz sveikti mūsu komitejā vēstnieku Žao Valdē Almeida. Mūsu delegācijas vadītāji apvienotās nācijās Ņujorkā. Sirsnīgi sveicam! Tiešām jauki jūs atkal šeit uzņemt vēlreiz mūsu komitejā. Nu, ievadvārdus pietaupīšu, vēlos tikai personīgi jums vēlreiz pateikties par to, ka esat organizējuši teicamu. Nu, ceļojuma afēta uh, locekļiem. Tātad Ņujorkā pērnā gada oktobrī tiešām vizīte bija ļoti sekmīga, ļoti laba. Jau sevišķi stundu ilga saruna ar ģenerālsekretāru Antoniju Guterrešu, un šis kā tāds pēcpasākums esam informēti, ka uz, esam uzaicinājis uz, uz 74. tātad sesiju arī Espinosa uh, Ekvadoras. Uh, Afet 4. martā viņi uzstāsies, lūk, tās pēcpasākums. Nu, un esam vēlreiz aicināšu jūs savu komiteju. Vēlamies dzirdēt no jums, kas tad no jauna Eiropas Savienības prioritātēs sasarbībā ar apvienotiem nācijām. Lūdzu, vārds jums. Paldies, Makalistēr kungs, priekšstādētāji, cienījamie deputāti, darbinieki. Alaži prieks, esoties šeit Afet komitejā. Ja. Nu, te četrus gadus esmu Ņujorkā, nu, vismaz reizi gadā, tad viesojos arī pie jums, un Alaša eh, ir šis ir ļoti veiksmīgs. Eh, laika nav daudz, stunda vēla, izteikšos lakoniski savās eh, ievadu piezīmēs, nu, tad gaidīšu arī, kā parasti, zīvīgu viedokļu apmaiņu jums. Nu, varētu jums te daudz ko sastāstīt, bet nesaukšu ar to, ka šodien pat labāk esam tāds ideoloģisks diskusijas krustugunīs par to, kas tad notiks tālāk ar šiem nācijām. Diskusija ļoti nopietna un arī smaga. Diskusijas ar tiem, kas uzskata, ka globālām problēmām nepieciešama globāla risinājuma, un globāliem risinājumiem ir nepieciešams uz nepieciešams noteikumiem balstīta noteikta tā, tā, sistēma, un citi, kas uzskata, ka tā ir balsts suverenitāte nāciju valstu vara, ka to nedrīkst nekādi ierobežot, ka te visu izšķirs konkurence, un ka risinājumi radīsies, nu, dažādu spēku pretstatām, pretstatīšanām. Eiropas Savienība noteikti pieder pirmajā darba, tātad valstu grupai mēs noteikti uh, aizstājām uz noteikumiem, uz normām balstītu starptautisku sistēmu, kas ir, ir ievēro pamatiesības, ievēro tiesiskumu, un kuras mērķis ir rosināt sadarbību, nevis konfrontāciju starp dažādām tautām un, un cilvēkiem. Un nu, šajā diskusijā, nu, būtībā ANO kontekstā pastāvēs allažiņi, bet tagad ir aizstāvis tāds īpaši akūts moments šajās diskusijās. Uh, nu, visiem labi zinām iemeslu dēļ, tie man nu, nav jāskaidro. Nu, tā ir lūk, pirmā ziņa, ko vēlējos uzsvērt. Šie nav tādi gluži normāli laiki, dzīvojam tādos pārējais laikos, smagos tādos eh, cīniņu laikos, kas atstāja jo sevišķi ietekmi uz multilaterālo sistēmu, un, konkrēt arī manu darbu Ņujorkā. Vēlos jums uh, paziņot, ka kā es raugos uz ANO pat labāk, ir, ka es uzskatu, ka ANO ir tādā pārējais posmā. Uh, Jaunies jauno sekretārs eh, pirmo reizi Eiropas eh, Savienības laiba valsts pilsonis kļūst par eh, ANO ģenerālu sekretāru. Un, un ar gandrīz atzīmē, ka viņš nāk no manas dzimtenes. Bet, nu, tas var svarīgākais tas, ka viņš ir Eiropietis. Šajā svarīgā, šajā smagajā, sarčītajā amatā viņš mēģina īstenot tādas ambiciozas reformas, un mēs viņu atbalstam. Bet pirms šī reformas pirmos augļus 11. gadā tiks īstenota uh, virkne ļoti svarīgu tādu ideju um, um, ierosmi. Mēs pilnībā viņu atbalstam, un es to vērtēju tā, ka reforma rita labi. Tā vēl gan nav galā, ir nepieciešami papildus centieni, un uh, ģenerāla sekretāram ir nepieciešami mēs, Eiropas Savienība, kā, kā atbalstītāji. Ja vēlamies aizstāvēt multilaterālismu, tad, uh, tad tas pēc būtības ir jāreformē. Ja mēs vēlamies, lai ANO ja paliktu starptautiskā multilaterālā centrā, tad ANO ir jāpielāgojas jaunajām reālijām šīs dienas pasaulē. Nu, arī rītdienas pasaulē, protams. Un tādēļ Guterreša reformas ir tik svarīgas. Viens no jautājumiem, kas, pa, kas būs darba kārtībā šodien, ir budžets, apvienotā nācija finansējums. Es zinu, ka jūs ziniet, bet nu, jau tomēr uzsvēršu to vēlreiz, ka Eiropas Savienība finansē aptuveni vienu trešo daļu no ANO sistēmas. Vienu trešo daļu. Aptuveni 30%. Tātad, lūk, tāds ir mūsu nodokļu maksātāju dienestums, ko jūs te pārstāvjat Eiropas parlamentā. To nevajadzētu aizmirst. Un vēl eh, svarīgāk, pretēji tām, ko domā citi, mēs maksājam saulēcīgi, maksājam pilnas summas un nekad nevairamies no mūsu finanšu saistībām. Atliek tikai cerēt, ka arī pārējie rīkotos tāpat. Ja viss tā arī rīkotos, sekot mūsu piemēram, tad tā no neatrastos tik smagā situācijā kā pat labāk. Un ģenerāls sekretārs ir um, nāskār atklātu vēstuli, vai šis visiem mums uh, meklējot risinājumus. Mēs varam lepoties ar savu tādu konsekvento, pastāvīgo un uzticamu atbalstu ANO finanšu sistēmai. Nu, tajā pateicis arī jums, ka jūs arī esat viena no budžeta, par budžeta atbildīgām iestādēm. Uh, un uh, sekot līdz tam, lai 28 dalībvalstis arī pildītu savas saistības. Eiropas Savienībā no nu, šodien, nu jāsaka, esmu tāds laimīgs vēstnieks, neesmu izmisis, esmu labā noskaņojumā, un man arī pieteikami iemesli būt laimīgam un gandrītam, jo klājas mums neslikti. Vienkārši dažus piemērus. Mēs esam vienoti un, un um, balsojam vienā veidā 93, 94, 95% no mūsu pārstāvjiem mm, balso disciplinēti, un tā ir ārkārtīgi augsta balsošanas konverģence, ko nu, ievērojam ilgāku laiku tagad. Protams, mums ir zināmas domstarpības, bet mēs alaši spējam saorganizēties un, un teikt ar to galā un nonākt pie kopsaucēju. Nu, vairumā gadījumā katrā ziņā. Un tas ir nu, liela, tāds smaga komandas darba rezultāts. Uh, visu 28 dalībvalstu vēstniecības jāmaka, kā pie tā ir smagi strādājušas, un par to var tiešām lepoties. Minēšu vēl vienu piemēru, kas ir um, viens no tādiem maniem pēdējiem projektiem, kas, uh, ko, kā mēs rīkojamies, kā mēs strādājam drošības padomē. Drošības padomē, kā jūs zināt, ir 15 locekļi, 10 no tiem ir uh, ievēlēti, 5 pastāvīgi. Un, nu, no Eiropas Savienības divi pastāvīgie pārstāvi, nu, un tad citas tiek ievēlētas uh, uz šīm desmit atlikušajām vietām, laik paliekam tagad. Uh, 5 no 15 valstīm no Eiropas Savienības. 2 ir pastāvīgās un 3 ievēlētas. Un jautājums, eh, kad es ierados Ņujorkā, bija tāds, vai mēs tikai atzīstam to, ka mums kāds 3, 4, 5, varbūt 2 eh, valsts un, un samierinamies ar to, vai mēģinam tomēr izspēst kaut kādu maksimumu no tā. Es ar to arī to ietekmi, kāda mums ir drošības padomē, uzlabojot uh, koordināciju. Un ar gandrību varu jums ziņot, ka nu, lietas ir pareizajā virzienā. Tagad esam izveidojuši sistēmu, pateicoties kuram e, mēs brīfojam tātad e, mūsu valsts, šis piecas valsts drošības padomē, lai visām būtu viena nostāja, visi saņemtu pamat vēsti, pamat e, uzstādījumu. Un šo koordinācijas mehānismu mēs paplašinām tiem, kas te tā teikt, mīņājas uz, uz drošības padomjas sliekšņu un, un varētu kļūt par nākamo locekli. Nu, tādēļ mums lai, ir labi panākumi. Vairumā gadījumā mums ir kopēja nostāja. Cevišķi svarīgajos jautājumos astoņi vēstnieki saliek galvas kopā un kopēji nāk klajā ar paziņojumu drošības padomē. Ir viens vēstījums. Tad, tad viens no šiem vēstniekiem nolasīs šo, šo vēstu. Nu, pat tā rīkojamies arī Venecuēlas sakarā. Sestdien. Pirms tam līdzīgi paziņojumi bija par klimatu pārmaiņām, par to iemācījumu datā, tā kā ne tikai es savienības vārdā izsakos drošības padomniekums kopēja nostāja, bet tāpat arī vēstnieki. Arī vēstnieki, vēstnieki nāk ar savu demaršu, nu, es nevienmēr viņi dzied vienu dziesmu, tā teikt, drošības padomniekojas nianses, bet, eh, nu, katrā ziņā viņi. Uh, nāk publikas priekšā un skaidri nolasa savu nostāju, kas pārstrādā kopēju nostāju. Un tas ir kaut kas jaunu, jauns, jauns, par ko mēs varam lepoties. Un tas vēlreiz ilustrē to, ka, ka Eiropas Savienība klājas varbūt labāk nekā citiem liekas. Bet ir kāda tāda fundamentāla lieta, ko Alaši uzsver no kopējums, par ko nedrīkstam aizmirst arī tagad. Mēs, ar mums rēķinās tādi, ja mēs esam vienoti ar mums īpaši nerēķinās tad, kad mūsu viedokļi atšķiras, kad, kad mēs esam sašķelti. Un tas to ir ārkārtīgi svarīgi paturēt prātā. Es Alašu sūtu šo signālu gan jums, parlamentāriešiem, gan arī Makalister kungam, un svarīgi to uzsvērt vēlreiz arī šeit. Un ir uh, svarīgi to uzsvērt uh, publiskās diskusijās, sagaidot Eiropas Savienības vēlēšanas, tātad parlamentu vēlēšanas. Uh, Mūsdienu pasaulē, tā ir mana pēdējā piezīme, pēdējais komentārs. Mūsdienu pasaulē ir sarežģīta, sašķelta, tā ir atvērta jauniem apdraudējumiem. Pat tie mūsu sabiedrotie, par, par kuriem domājam, kā sen mūsu mūžīgiem sabiedrotiem vēl pirms pāris gadiem, tagad vairs tāda nav, es sevišķi mutrālismu jomā. Sagaidot Eiropas parlamentu vēlēšanas mums nevajadzētu aizmirst to, ka šo te globālo dimensiju un to, cik svarīgi ir Eiropas pilsoņiem ir um, gūt labu no šīs kritiskās māsas un saprast, ka runāt vienā balsī globālajā arēnā mēs aizstāvam visu valstu intereses. Un es ceru, ka diskusijas pirms parlamenta vēlēšanām nekoncentrējas tikai uz iekšējiem jautājumiem, pašmāju jautājumiem, bet ka tur izskanēs arī šī te ziņa vēsts par Eiropas Savienības globālo nozīmi. Un pēdējais, kom, pats pēdējais komentārs par mūsu sadarbību starp mūsu misiju Ņujorkā e, un Eiropas parlamentu. Nu, bijis patiesi prieks sadarboties ar jums visiem. Dažādas misijas laik pa laikam ierodas Ņujorkā, e, arī no citām komitejām, tās tematiskas misijas, tematiskas vizītes. Un nu, tā ir viena no manas komandas prioritātēm - sadarboties ar jums, palīdzēt jums ar informāciju, uzņemt jūs tad, kad jūs esat Ņujorkā. Un, tā, un tās bija visai stimulējušas vizītes ar no, arī no parlamentāriešiem. Tā, kad bija vēstnieks Varšavā, tad arī nereti uzņēma kungu, kas nu pat te ienāca šeit, kas bija iepriekšējais komitejas priekšsēdētājs. Pauga kungs, nu, man bija tiešām tas prieks jūs uzņemt Vašingtonā vairākas reizes arī Makalistē Ņujorkā es uz, uzņēmu vairākas reizes un daudz citas šī parlamenta komitejas. Un ir svarīgi, lai jūs eh, viesotos Amerikā. Jūs varat pateikt noteikti lietas, ko, par kurām man jāklusē, un jūs varat stiprināt šo vēstījumu par to, ka esam globāls spēlētājs, ka Eiropa uzstājas pamatiesībām, un ka mēs vēlamies eh, aizstāvēt un stiprināt multilaterālismu. Paldies! Paldies, Žoam Mēdam. 35-40 minūtes ir mūsu rīcībā turpmākā viedokļa apmaiņai. Cestāpā pietiekušies Franka Kūkāns, Lohpīlerē, nu vēl vairāk. Sāfranka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu mūsu savu labo draugu Almeidas kungu un vēlos pateikties viņam par lielisko veikumu apvienoties nācajos, nācijās šo gadu laikā, jo katru reizi um, bija tā, ka iepriekš dalībvalstis balsoja atšķirīgi apvienoties nācijās, un tagad mēs redzam, ka ir panāks milzīgs progress un vienotība, un es uh, vēlētos, lai mūsu izcilais svēstnieks Ņujorkā mums komentētu drošības eh, padomes sanāksmi sestdien par Venecuēlu, jautājums, kas tiks skatīts arī mūsu miniplenāra sēdē. Un es gribētu vairāk dzirdēt par šo jautājumu, ir 4. industriālā e, revolūcija, un tas ir izraisījis lielas izmaiņas politikā, tā ir bijuši uh, bijuši tādi ietekmi kā Trumpā, ievēlēšana, Brexits un citi populistiski notikumi. Jūs zināt, ka jaunās tehnoloģijas eh, eh, pārvie, var pārveidoties vai nu par demokrātiju konsolidāciju vai režīmu konsolidāciju, un tāpēc mums ir nepieciešama jauna globāla arhitektūra un stratēģija, un es gribētu zināt, vai dalība, Eiropas Savienības dalība valstis, šajās debatēs ir domājušas pār šo aspektu un kā eh, Eiropas Savienība rīkoties šādos apstākļos. Paldies! Thank you. Paldies, Lā, Franka, kungs. Eh, kolēģis Frāņš tagad lūdzu. Paldies priekšstādātāji un eh, paldies vēl mēģis, kungs. Alnaši ir prieks jūs šeit satikt. Nu, pat jau neakrīt tā, vai tas šeit vai Ņujorkā. Jūs manā prātā esat kļuvusi par tādu kā mūsu iemiesojumu. Ano. Nu. Divi jautājumi. Pirmais saistās ar to, ka mans kolēģis Kāns ir aizgājis pat, bet jautājums par Brexitu. Jūs pieminējāt, nu šķiet, ka pirmo reizi tik skaidri šodien šo te brīnišķīgo te vienprātību, kas Eiropas Savienības valstīm ir drošības padomē, lēmumu pieņemšanas procesos. Nu, kas tad notiks pēc uh, eh, Britu izstāšanās? Ar iepriekšējo reizi Ņujorkā mēs mēģinājām izspiest no jums kaut kādu atbildi skaidrību, kas notiks, uh, ja Briti izstāsies bez eh, darījuma, bez līguma, tā teikt. Un vai vispār būs kaut kāda starpība? Būs darījums, nebūs, nebūs darījums, būs vienošanās, nebūs. Kā tas varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu drošības padomē? Tās lūk mans pirmais jautājums, un otrs jautājums par eh, līdzekļiem, par naudiņu. Jūs pieminējāt, ka nevajadzētu aizmirst to, ka Eiropas Savienības Eiropē aptuveni trešo daļu no apvienoto nāciju finanšu līdzekļiem. Un, ja es nemaldos, ASV nodrošina vēl lielāku daļu. Vai es maldos, vai ne? Ja tā, aptuveni tādu pašu jūs sakat, jā, nu labi. Nu, jebkurā gadījumā. Vai esat kaut ko dzirdējuši pēdējā laikā par ASV pienesumu, par to, kā ASV ieguldījums nāciju finansējumā varētu būtiski samazināties? Vai arī tā ir tāda dziesma, ko vēl katra nākamā ASV administrācija, kas uzskata ANO par pārāk tādu smagnēju, birokrātisku un, un pārlieku dārgu? Uh, organizāciju. Paldies! Paldies, um, Freunda kungs! Um, uh, Lohpīlērs kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji un uh, paldies uh, Almēdas kungs, ka vēlreiz ierādījāt safēt komitejā un iepazīstiniet mūs ar, ar savu analīzi, analīzisko informāciju. Parlamentā rezolūcijā gadu mēs sakām, ka mēs ierosinām, rekomendējam drošības padomus reformu. Nu, pērn gadu jūlijā mēs sacījām, ka vajadzētu dubultot centienus, lai reformētu drošības padomu, jo sevišķi nu, ierobežoja tiesības uz veto, ir sevišķi gadījumus, kad ir uh, liecības par karu noziegumiem vai noziegumiem pret cilvēks. Nu, tagad ir, mums ir piecas uh, dalība valsts drošības padomē, bet nu izskatās, ka diskusijas par drošības padomas reformu joprojām ir starpceļām. Kas, jūsuprāt, varētu palīdzēt mums iziet no šīs strupceļa? Un par krīzi Jemenā. Pagājušo nedēļu mums eh, bija uzklausīšana um, apakškomitejā par cilvēktiesībām, par situāciju Jemenā. Un eh, visi eksperti atkārtoti liedz, eh, lūdza tātad aizliegt eksportēt ieročus uz uh, šo te gru, valstu aliansu, kuras vada Saudārābija. Dažas tā valsts arī ir, ir pielikušas punkšiem, apsādinājušas eksports ASV senāts, balsoja par to, lai arī ierobežotu un aizliegtu ASV iesaisti tātad šīs koalīcijas, jeb alianses finansēšanā un ieroču piegādē. Vai mums nevajadzētu izmantot šo brīdi, stiprināt arī šo te cīņu par um, ieroču eksporta ierobežošanu uz Jemenu, vai nevajadzētu vairāk kaut ko darīt šajā sakarā. Paldies, Helmuts Šulcs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, Vesniekungs, priecājos jūs vēlreiz šeit uh, sveikt pie mums. Tāpat kā mātīs plenārsēdē. Jūs pieminējāt uh, daudz tādus eh, sarežģītus jautājumus, ar ko saskars ANO sistēma mūsdienās. Uh, bet um, ASV jaunais prezidents izdara pastāvīgu spiedienu uz ANO. Kā jūs raksturot ANO gatavību turpināt um, aktīvi piedalīties uh, ANO sistēmas uh, reformās, tātad kā ASV ietekmēs tālāk uh, ANO reformas, vai arī alži bijis tā, ka Vašingtona ir, ir spiedus uz to, lai ANO loma mazinātos. Es pati aktīvāk uzņemtos atbildību par to, kas liekas uz kārtas starptautiskās attiecībās. Un ja, otrs jautājums, kas bieži nonāk mūsu uzmanības eh, centrā, ir klimata pārmaiņas, Katovicas nolīgums, kas nav nu patika panākts. Kā tas eh, varētu ietekmēt eh, nākotnē? Klimata pārmaiņas ir viens no mūsu centrālajām problēmām. Kā tas ietekmēs no drošības padomas no ģenerālas asamblejas darbu? un ko tas nozīmēs Eiropas Savienībai. Paldies! Thank you. Two more colleagues, Edward Kukan and then... Paldies, eh, Kukana kungs un Gomešs kungs, vēl divi kolēģi. Eh, paldies, priekšsētāji, priecājos jūs sveikt, eh, vēstnieka kungs, mēs visi augstu vērtējam jūsu ārkārtīgi kompetentu un kvalitatīvo darbu. Mēs ceram, ka uh, turpināsiet strādāt tā, tādā pašā vīzē. Pēc priekš uzņēmām Stavros Lavranīdī, kurš dosies uz Vašingtonu, tur būs Eiropas Savienības delegācijas vadītājs. Un mans jautājums līdzīgs tam, ko vaicāja, ko tev jau šauca kungs, kā jūs, kā esāties, nu, tātad izvērtēt ASV politiku āno, nu, ja to ietekmēt, ja vispār tas ir iespējams. Es saprotu, ka arī ASV nosūtīs jaunu vēstnieku uz Zano, viņa gaida pēdējo uzklausīšanu ASV kongresā. Nu, kā vispār vai iespējams paredzēt uh, situāciju, kā, kas notiks ar ASV ANO? Nu, ANO ASV nekad nav bijis īpaši populāri atzīmē. Un, um, nu, kā tad ir pat labāk? Un otrs jautājums um, par Krievijas darbību, Krievijas rīcību, Krievijas uzvedību drošības padomē. Vai vispār ir iespējams um, kaut kā sakontaktēties, uzņemt kontaktus un, un mēģināt panākt, ka Krievi kaut kādā veidā sadarbojas, vai vismaz nu, tur izliekas, ka sadarbojas, vai tas ir pilnīgi neiespējami panākt kaut kādu pretimnākšanu no Krievijas puses. Paldies! Paldies, un Anna Gomešas kundze. Pirmkārt, Žovēl um, vēlos jums pavaicāt, vai Eiropas Savienība jau veids kādus rezerves plānus Brexit gadījumā. Un sevišķi domājot par drošības eh, padomus eh, reformu, kas sāktos no mums, ja mēs reiķinamies ar Brexit sakām. Tātad kāda mūsu, mūsu aktualizētā pārstāvība drošības padome, tad būs tikai Francija, un nu tad nu, dažas cits Eiropas valsts, kas to rotēs. Nu, ja mēs par to vienosimies, tad to iespējams panākt. Un vēl šī diskusija par Venecijā. Pirms dažām dienām bija tāda ļoti sarežģīta diskusija, kur kādā virzienā mēs te stūrējam. Vai būs jauns kā, augstais karš, varbūt arī karstais karš, ņemot vērā to, ka Krievija ir nosūtījusi Venecuēlu tātad savus uh, bombardētājus, kuriem ir arī iespēja izšaut uh, atomraķetes. Un uh, vēl par Nikarāgu Ramons Aregi vadīja mūsu uh, misija tur, tad, tad no augstais pārstāvis cilvēktiesībās tika izmests vienkārši brutāli no, no, no valsts, tad, kad viņš bija tur ļoti nepieciešams. Neko daudz par to neesam dzirdējuši. Nezinu, kā tur situācijā paši tur, tur nedosieties. Ja, nu, nu, ANO tur neko daudz par to nerunā, un tas ir ļoti nepatīkami. Ko ANO taisās darīt, piemēram, ar cilvēku tiesību pārkāpumiem? Kā šo šī slekojības sakarā, piemēram. Es ļoti labi sadarbība ar Irānu, apvienoto nāciju cilvēktiesību pārstāvis sakarā, viņi palīdz bēgļiem. Krīze starp Saudārābiju un Irānu neko daudz par to nedzirdam. No, no pušas katrā ziņā, kā jūs to raugāties. Paldies! Paldies, kolēģi, par jūsu komentāriem, un vispēcot tad došu vārdu vēlreiz jums. No savas puses vēlos pabeicāt, kāds kas aktuāls nu, sastībā ar šo situāciju Rietumu Balkānus. Vai atkal um, būs šī konfrontācija šo rudenu Serbiju pret Kosovu, un ja tā, tad kāds varētu, jūsuprāt, būt iespējamais iznākums? Thank you, thank you, thank you very much. Very good questions. We could stay, spend the rest of the afternoon. Paldies, mēs varētu pavadīt uh, visu pēcpusdienu tagad ar šiem jautājumiem. Nešaubos, ka jums ir citi plāni, tādēļ garumā nevilkšu izteikšos kodolīgi. Daži no jūsu jautājumiem faktiski bija kā komentāri, nu mēģināšu arī to strupēt. Pirmkārt, paldies par visiem jaukiem vārdiem, kas manā komandā 28 vēstnieki no Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs strādājam kopā kā komanda un eh, esmu par to visnotaļ gandarīts. Par Venecuēlu. Nu, šīs padomas diskusijā nepiedalījos, bija ceļā uz šejienu, bet saņēmis pietiekami daudz informācijas, eh, lai arī varētu piekrist, ka diskusija tur bija visai smaga. Īsti vienošanās panākt tā netika. Un tik vispār diskutēts par to, vai vērts par to diskutēt, vai vērts debat par to, vai nepieciešama debata. Nu, Eiropas Savienība guva, jāsaka, nu, virs roku, jo mēs vēlējāmies, lai šī diskusija notiek, un tā arī notika. Un te izkristalizējās divi tā domu gājieni attiecībā uz situāciju Venezuēlā. Ģenerāls sekretārs eh, rūpīgi seko līdz notikuma attīstībai, un man ir visi mm, iemesli tam uzticēties, un, un viņš mēģina rast veidu, mm, risinājumu, kas lielā mērā atbilst Eiropas Savienības nostājai. Mēs vēlamies, um, lai risinājums notiktu politiska dialoga ceļā, ne tikai tā aiziet no šīs krīzes situācijas, bet mēs arī skaidri uzsveram, um, Eh, to, ko mēs domājam par prezidentu Maduru leģitimitāti vai tās neesamību patiesībā. Un mēs atbalstam visus iespējamos konstitucionālos mehānismus, kas dot izienu no šīs krīzes, bet mēs arī baidāmies. Un tā es atsaucos arī uz jautājumu no Svā Frankas puses un Gomešas kundzes puses. Baidāmies arī no potenciāla, kāds varētu būt situācijas eh, turpmākajai eskalācijai. Tā noteikti tas notiek pa labu Venecijas tautai. Un eh, tieši pie tā Makarīnī kundze strādā pēdējās dienās, pēdējās stundās arī. Viņa viņas komanda, viņa ir publiski mm, sacījusi, ka ir apzvanījusi gan eh, ģenerālsektorā, no ģenerālsektorā, gan, gan reģiona eh, politiskos vadītājus, aicinot viņus tiešām atturēties no kādiem demaršiem un pieturēties pie politiska risinājuma, bet, nu, Jā, mēs visi joprojām esam nobažījušies, ka situācija varētu turpināt eskalēties uh, Ņujorkā. Mēs arī turpinām konsultācijas ar visiem partneriem, bet, kā es norādīju, ir valstu grupa, kas vienkārši uzskata, ka tā ir iejaukšanās uh, suverēnas valsts uh, iekšējās lietās. Un tas um, ilustrē to diskusiju, uz ko es atsaucos pirms brīža, proti. Uh, suverēnisti un uh, multilaterālisti, divas šīs te grupas. Viena, kas aizstāv pamatiesības un, un, un multilaterālismu, un otra, kas ir tāda kā nacionālisti. Un nu, redzēs, kas notiks nākotnē, bet, uh, nu, esam apbozējuši savus spēkus, lai, nu, tiešām mēģinātu nonākt pie maksimāli pozitīva iznākuma. Par rūpniecisko revolūciju māks, un, un mākslīgo intelektu un kā tas ietekmēs multilaterālismu un demokrātiju un tā tālāk. Nu, domāju, ka mēs visi akūti apzināmies, cik šie jautājumi ir aktuāli un svarīgi. Pieminēšu divus piemērus, kas eh, nu, ir diezgan tuvu. Gan ģenerāls sekretārs, gan mūsu augstā pārstāvja Grīnī kundze ir izveidojuši darba grupas, lai sekot līdz šiem jautājumiem attīstībai. Darba grupās ietelpst eh, augstu kvalificēti, augstu līmeņa eksperti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Un viņi mēģina nu, būtībā vienot, mēģināt labāk izprast vismaz to potenciālu, to pozitīvo potenciālu, kas ir būs šai ceturtajai rūpnieciskajai revolūcijai, bet nu, arī iespējamos uh, trūkumus, uh, mīnusus, slastus, uh, ko no šīs jaunās tehnoloģijas varētu sevi slēpt. Nu, ja sevišķi militarizācija, mākslīgā intelekta militarizācija, viens no lielākajiem tādiem draudiem, ar ko saskaramies. Ieroči, kas paši varētu pieņemt lēmumu, kam, izdevies dzīvību, nu, ziniet, tas ir atstāja ietekmi, nesaka ietekmi uz drošības dimensiju. Un uh, to apvienotās nācijas nedrīkst ignorēt. Tā kā es redzu, ka centieni šeit uh, tuvinās, konveģējas tā teikt, tad tas ir viens no tādiem um, vadmotīviem, arī ģenerālsekretārām tā ir viena no šī gada prioritātēm. Federikai Magarīnī, nu, tā ir, kā tas ir viena no prioritātēm, cik es zinu, uh, un uh, to vajadzētu popularizēt un, un uh, uh, raisīt lielāku rezonanci visā Eiropas Savienībā. Par Brexitu bija vairāk jautājumu šai sakarā. Nu, es jau par to neatbildu. Jautājums ir pietiekami sarežģīts un, un sensitīvs, lai es te varētu atļauties komentēt kaut ko, kas iziet ārpus manas jurisdikcijas, bet, nu, es varu jums pavēstīt to, ka, ka mm, Ņujorkā mums arī ārkārtīgi uzmanīgi sekojam līdz notikuma attīstībai Brexit sakarā. Ja domājam, kas notiks dienu pēc tam. Kāds būs pārējais periods? Un kāds būs turpmākās attiecības starp Eiropas Savienību un uh, apvienoto karalisti pēc izstāšanās no Eiropas Savienības? Un uh, viena lieta ir skaidra mums Ņujorkā, proti. Grūti iztēloties, ka dienu pēc Brexita apvienotās karalistes uh, pozīcija ANO būtu diametrāli pretēji tā, kā tā ir tagad. Un, ja tagad eh, pārsvarā gadījumu, ja neteiktu, ka nu, gandrīz vienmēr, nu, tā teiksim, jā, nu, gan, gandrīz vienmēr apvienotās karalists nostāja mm, pieskaņos Eiropas Savienības laivās nostāja, nu, kādēļ, kādēļ gan mums vajadzētu iztēloties, ka dienu pēc izstāšanās Briti pēkšņi sāks dziedāt citu dziesmu. To es saku vienkārši tādēļ, ka es uzskatu, ka ir pilnīgi dabiski, ka jā, pēc nu, Brexit mums turpinās būt eh, cieša sadarbība par ārpolitiku, drošību, par cilvēktiesībām, humanitāriem jautājumiem. 27 dalībvalstu Eiropas Savienības starpība ar apvieno karalisti būs uh, gana cieša, manuprāt. Un uh, mana piezīme kā visiem par to, ka tas būs tikai dabiski jautājums, tikai par to, kā to organizēt. Nu, nu skaidrs, ka apvienotā karaliste nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts, un tādēļ būs kaut kāda atšķirība, protams, eh, starp to, kā sadarbība notiek ar daļu valstu un nedalību valstīm, bet, nu, gan jau mēs atradīsim veidu, kā to nodrošināt. Respektējot to, ka apvienotā karalista vairs nebūs mūsu saimnes daļu valsts Freina kunga jautājums par to, kā būs, ja nebūs darījuma, Brexit kontekstā. Nu, nekomentējuši jautājums ir gan sarežģīts tāpat. Nu, skatīsimies, kad laiks pienāks, tad arī skatīsimies, kā mēs uh, organizēsimies. Protams, ka izstāšanās bez eh, līguma, bez darījuma nebūs eh, labs iznākums. Tas sarežģīs mūsu sadarbību ANO katrā ziņā. Nekā tāda, ja apvienotā kalas izstāsies ar šo darījumu, jo šis darījums ir konstruktīvs projekts, kurā mēs varam vienoties par to, ko tad darīt pārējais posma gaitā. Izstājoties bez eh, vienošanās, visu laiku sarežģītāk, bet Šis eh, tilts mums būs jāšķērso tad, kad eh, pienāks īstais brīdis. Par drošības padomus nākotni pēc Brexita. Un te skanīja vairāk jautājumu arī par šīs padomus reformu. Vienlaicīgi tad eh, pieskāršos arī tam. Mēs, proti Eiropas Savienības dalība valsts, nu, nesam gluži uz viena viļņa jautājumā par drošības padomus reformu. Un, līdz ar to tā ir viena no jomām. Es nevaru pateikt, kādēļ šis viens no tādiem, kur mēs simtprocentīgi neesam vienoti Ņujorkā. Šeit pastāv vairākas pieejas, um, dažādas intereses attiecībā uz um, to, kā tad reformē drošības padomu. Un tas, ko es eh, sacīju iepriekš, tātad paplašināšanās, dažādas nu, tur sastāvs un pārstāvība un tā, nu, šodien man nav īsti mandāta runāt par drošības padomas eh, reformu, jo, kā es sacīju, dalībās nostājas atšķirs. Īpašais eh, gadījums ar veto tiesību ierobežošanu genocīda gadījumā, tas tika apspriests. Dažas dalībvalstis aktīvi piedalās šajā diskusijā, mēs tai sakojam līdzi. Un mums vēl nav Eiropas Savienības nostājas. Tas, ko es piedzīvoju Ņujorkā, tas, ka eh, nu, diskusija visai dzīvīga, jautājums ir būtisks. Un es kā novērotājs eh, redzu, ka pieaug dalībvalstu interese par uh, šo konkrēto reformu. Jautājums ir, vai nu, tas ir eh, nu, tāds nu, godīgs intelektuāls jautājums. Vai drošības padomē varētu ieviest kaut kādas nelielas reformas, vai tomēr ir nepieciešama vienošanās par tādu globālu reformu? Tas, lūk, ir jautājums, kas eh, var pacelties dienas kārtībā tuvākajā laikā daļai atbildu Lokpīlērs kundzei un vēlos pateikties viņiem, viņas kolēģiem darba grupā. Apvienotajās nācijās jūs esat teicami pastrādājuši, mums ir bijušas vairākas sarunas pēdējo gadu gaitā, un esmu kārtīgi pateicīgs par to laiku un, un centieniem un enerģiju, ko esat eh, investējuši šajā darbā. Un nu, es ceru, ka nākamajā parlamentārā štāps arī turpināsies. Ir svarīgi, lai parlamentārieši šī būtu daži deputāti, kas vairāk iedzinās ANO aktualitātes, un līdz ar to var arī kvalitatīvi piedalīties diskusijās par ANO darbu. Par Jemenu jūs uzdevāt jautājumu par šo valsti. Un jūs pieminējāt šo momentu, šo tādu politisko uzrāvienu. Un, nu, dažādu faktoru rezultātā var par šādu uzrāvienu runāt. Es skatā arī, ka šogī slepkavība, uz ko jūs atsaucāties, ģenerāls sekretārs arī vēlas izmantot uh, šo situāciju. Viņš ir uh, nācis klajā ar vairākām iniciatīvām, drošības padomju sēkoja, ir nosūtīta misija uz Jēmenu, tādu izteiktu humanitāro dimensiju, jo tās ir mūsu pamatbāžas, proti um, humanā katastrofa, kas uh, vērojam Jemenā. Nu, mums arī bija tāda, ka tas viss mums ļaus iedarbināt politiskus procesus, kā rezultātā mazināsies cilvēku ciešanas un nu, tiks radīt priekšnoteikumi politiskam risinājumam. Vai tas saistīties ar eksporta liegumu ieročiem? To pagaidām sacīt jums nevar, ir dažādi faktori likt uz kārts. Īpašais eh, ģenerālsektāra pārstāvs Grifita kungs, eh, viņa pilnībā atbalsta drošību, tātad ģenerāla asamblēja, drošības padomu labi strādā, arī ģenerālsekretārs eh, pilnībā atbalsta Grifita kungu un līdz ar to. Um, viss notiek. Vairāk jautājumu par ASV. Ar to es nodarbojos pirms devos uz Ņujorku. Tagad dzīvoju ASV te vai deviņus gadus, un eh, nu, līdz ar to, protams, eh, varu arī pakomentēt, bet, protams, Stavra Laurinīdis ir mans labs draugs, un nešaubos, ka viņš būs izcils vēstnieks, un viņš par to atbildēs primāri, bet, eh, nu, tā ir tikai atbildēt, ņemot vērā savu pieredzi, Anu. No. Esmu sastapies vairākām administrācijām ASV, un nu, kurām valoda ir nedaudz tāda kritiska pieeja apvienotajām nācijām. Obama kunga otrā mandāta laikā situācija bija nedaudz citāda, bet, bet uh, citādi ASV alēši ir bijusi relatīvi kritiski noskaņota attiecībā uz finanšu iemeslu dēļ, principāli iemeslu dēļ. Uh, Nu, tas nav nebūtu nekāds pārsteigums, ka ASV nu, alaši raugās uz ANO ar tādu kritisku aci. Pēdējā laikā nu, šīs eh, kritikas līmenis ir pieaudzis ASV. Pieaudzis līdz tādam līmenim, ka visas eh, ANO daudzpusējās sistēmas eh, pamati, pamatu pamati tiek apšaubīti no ASV administrācija tiešām atļaujās to smagi kritizēt, un to es jau pieņēmu pašā sākumā. Šīs divas frontes - multilaterālisms no vienas puses, un kā mums tam būtu jāpiet, un tā otra puse. Tā kā diskusija ASV pat labi un ārkārtīgi dzīvīga. Nu, maigi diplomātiski izsakoties, nu, un šī diskusija turpinās. Tam, protams, ir finanšu, budžeta dimensija, kā es jau pieminēju, un ģenerāls sekretārs par to ārkārtīgi norūpējies. Nu, problēma ir tāda, ka ASV ir no, no nemaksāt 28% pienesumu ir um, uzsvēršanas spēkiem, kāds līdz šim ir bijis. Viņi vēlas maksāt tikai 25%, tā kā katru gadu būs 3% deficīts tāda amerikāņu um, naudiņa anu, kasē neienāksies. Nu, un šis deficīts aizvien uh, palielināsies. Un pats ir kā no nu, budžetārā struktūra visai stīva. Ģenerālsekretārs eh, nevar pārcelt naudu no vienas misijas uz otru. Viņš nevar pārcelt eh, līdzekļus no vienas budžeta pozīcijas uz otru. Sistēma ārkārtīgi stīva, un eh, tā neļauj mums rast iekšēju risinājumu šiem budžeta jautājumiem. Līdz ar to šis deficīts pieaug, un reizēm tas var atstāt arī tādu, nu, savā veidā perversu ietekmi uz tām valstīm, kas uh, palīdz šajās miera uh, misijās ar saviem karaspēkiem, saviem karavīriem. Uh, Viņš jau nesūta tikai karavīrus vien. Un visiem šie karavīri bojā, kā pirms eh, pāris dienām malī, piemēram. Bet tā kā ANO nevar atmaksāt, pēc tam tad, tad sanāk tā, ka tā valstis eh, maksā ne tikai ar karavīriem, bet arī ar saviem eh, līdzekļiem. Tad apmaksā šis mieru uzturēšanas pasākums. Un, un situācija ir sarežģīta. Mans kolēģis te nu pats sacīja, ka dažas no šīm dalību valstīm ir parādā ANO TV 200 gadu pienesumu, ko tām būtu jāmaksā ANO budžetā. Lūk, tik samilzus šī problēma. Protams, tas satrauc gan ģenerālsekretāru, gan mani. Nu, respektīvi, mana valsts, mūsu valsts šobrīd maksā to, kas tām būtu jāmaksā. Viņi maksā savlaicīgi, saskaņā ar visiem noteikumiem. Nu, es to pasaku vienkārši, nu tā, informācijai. Bet nu, mēs redzam, ka ir citas valstis, kas eh, nu, varbūt nedara tik daudz, cik tām vajadzētu darīt. Un šīm diskusijām ir jānorisinās. Mēs esam gatavi palīdzēt ģenerālsekretāram, bet nu, ir vien, tā ir viena no tām dimensijām, kas saistīta ar ASV nostāju. Runājot par ANO vēstnieku, eh, jā, mēs ar viņu mītināmies vienā tā pašā ēkā, kā jau es teicu, tāpēc ceru, ka mums tiešām izdosies tikties un eh, nezinu gan, kad tieši tas notiks un kā vienmēr Protams, protams, mēs eh, runāsim atklāti, esam vienmēr gatavi diskusijām, un katru reizi, kad būs iespējams rast vienošanos, to arī darīsim. Mums ir ļoti daudz kā kopēja ar ASV, kā ar valsti. Ir, protams, jomas, kurās varam sadarboties arī ar šo administrāciju, un tas, protams, ir jāmaksimizē. Un tāpēc, nu, protams, būs lietas, par ko nevarēsim vienot. Klimata pārmaiņas, Šolds kungs. Nu, ja atgriežos pie ģenerālsekretāra prioritātēm, tad šī ir viena no tām. Viņš ir pateicis, klimata pārmaiņas norisinās ātrāk, nekā mēs cīnāmies pret tām. Tāpēc mums ir jādubulto mūsu pretdarbības eh, temps. Septembrī paredzēts samits, pilnībā esam iestājušies par to, esam gatavi virzīties priekš Katovice polijā. Nu, deva labāks rezultāts, nekā mēs pat gaidījām. Tas tāds uzmudrinājums, bet jādara vēl daudz. Es joprojām ir līderi cīņā pret klimata pārmaiņām un turpinās būt tāda. Ir vēl viena viena dimensija, kas arī spēcīgi parādās, un uh, to redzējām pagājušajā nedēļā. Mums bija debats drošības padomē, nu, pirms kāda brīža, kad es tikko ierados. Nē, ne nu, jau tas ar mani kaut kādā veidā saistīts, nē, vienkārši laika ziņā. Tas tā sakrit, kad es ierados Ņujorkā, virkne valstu drošības padomē e, atteicās apspriest klimatu pārmaiņas. Viņi teica, ka nē, tas nav drošības jautājums, par to šeit nevajadzētu runāt. Nu, Tagad tas ir mainījies, mums ir izdevies panākt to, ka tas ir kļūst par gandrīz vai regulāru tematu. Te paldies dalību valstīm un viņu rīcībai drošības padomē arī sabiedrotiem. Paldies, ka tas ir drošības jautājums. Jūs ļoti labi zināt, ka nenoliedzami, ja klimata pārmaiņas progresēs eh, pašreizējā tempā, tad pilnīgi noteikti radīsies drošības apdraudējumi. Tas izra tās izraisīs eh, migrāciju, masveida migrāciju, miljoniem cilvēku pārvietosies un tas potenciāli var radīt ļoti bīstamu drošības situāciju. Daudz kur, un tāpēc ļoti labi, ka drošības padomu par šo, šiem jautājumiem spriež, un ka ģenerālsekretārs ir apņēmības pilns šos jautājumus risināt, un 2019. gadā ceram uz progresu. Kas attiecas tālāk uz sadarbību ar Krieviju? Kukan kungs gan šeit ir devies prom, bet lai kāds ar nebūtu, nu, Krievija kā saka francūži, nu, ir tāds partners, no kā nevaram novērsties. Nu, viņš ir vajadzīgs partners arī drošības padomē. Viņi, protams, investē ļoti daudz arī ANO. Viņi ir lieliski diplomāti. Mēs ar viņiem, nu, tā teikt, runājam regulāri, nenoliedzami. Bet, nu, man jāsaka, ka lielākoties esam, tā teikt, nu, pretējās nometnēs. Dažādiem uslu dēļ. Katru reizi, kad vien tas ir iespējams, un atsevišķās jomās tas ir iespējams, eh, cenšamies sastrādāties un esam vienmēr gatavi šo sadarbību ar Krievijas draugiem īstenot. Mm, bet jāsaka, bieži gan tā tas negadās. Vismaz pēdējā laikā ne. Par cilvēktiesībām. Anna Gomeša jautāja par to. Mm, pavisam pamatots jautājums. Protams, ka cilvēktiesības viens no ANO pamatpīlāriem. Mēs esam um, pilnīgi pārliecināti par to. Ir iecauts augstais pārstāvis Mišels Bašlē, jo vai nu man jums tagad viņa jā, Mišela jāslavē, viņa ir pārliecības pilna. Es domāju, ka šis jautājums ir nodots ļoti labās rokās. Ģenerāls sekretārs šo jautājumu uzskat par ļoti svarīgu. Arī mēs tieši tāpat mums jāļauj Bašlai kundzei Eh, nu, tā teikt, ķerties, vērsim pie ragiem, viņa varbūt, viņa rīkos, varbūt nedaudz atšķirīgi no iepriekšējā augstā komisāra, bet jādod viņai nedaudz telpa izpausties nenoliedzami. Es saprotu, kāda ir situācija Nikaragvā. Zinu, ir bijuši centieni to apspriest arī drošības padomē, bet jāsaka, šobrīd tas vēl nav izdevies, ir nedaudz jānogaida, situācija ir rada bažas, kā mēs visi labi zinām, un, protams, arī no cilvēktiesību aspektiem tā ir zināmas problēmas. Eh, Bašlaikundze un ģenerālsekretārs pilnīgi noteikti šo jautājumu jautājumu e, skata un uzmanīgi sako līdz notikuma attīstībai arī no ES puses. Un visbeidzot jautājums no priekšādātāja puses par Rietumu Balkāniem. Nu, mums jau vairāk kārt ir bijušas diskusijas drošības padomē. Man jāsaka, ka es gan īpašu progresu nesmu redzējis kopējā atmosfērā drošības padomē šai ziņā, bet mēs kā Eiropas Savienība turpinām darboties roku rokā ar Serbiju, ar Kosovu. Mogherini kundze tieši tāpat šeit spēlē ļoti svarīgu centrālo lomu, lai veicinātu dialogu arī Ņujorkā, un mēs eh, no nepacietību gaidām šī dialoga rezultātus. Cerēsim, ka tad varēsim ar lielāku optimismu virzīties uz priekšu. Uh, Nu, un tad vēlreiz tiešām liels paldies par jūsu viesmīlību, paldies par jūsu entuziasmu. Tā ir pēdējā reize, kad esmu šeit jūsu priekšā kā vēstnieks ANO, bet es ceru, ka man nākotnē būs kāda cita iespēja ierasties, tikties ar jums kādā citā kapacitātē. Katrā ziņā vēlu jums visu to labāko, lai jums veicas vēlēšanu kampaņā, tiem vismaz, kas atkal kandidēs šais vēlēšanās priekšādātāji. Paldies jums! Paldies visiem deputātiem par lielisko sadarbību gan šeit, gan Ņujorkā, gan Vašingtonā pēdējos 18 mēnešus. Paldies! Thank you. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Godātie kolēģi, vai tad ir vēl kādi jautājumi, komentāri no jūsu puses? Nē? Ļoti labi, nu tad, Žo, paldies jums, paldies, ka atkal bijāt ieradies šeit mūsu komitejā un lai jums veicas. Lieliski, un tā tad. Tālāk mums ir septiņas minūtes pauze, un pēc tam pie mums ierazīsies Jose Valencija. Gribētu lūgt uh, eh, Haurigī kungu nākt šeit uz pódiuma. So. Ladies and... Un tātad, dāmas un kungi, godātie kolēģi, gribētu turpināt mūsu sanāksmi šeit ārlietu komitejā. Esam nonākuši pie sestā darba kārtības punkta. Un man ir liels prieks šeit sveikt Jose Valencija kungu, kas ir ārlietu ministrs no Ekvadoras. Viņš ir šajā matā kopš pagājušā gada jūnija. Tāpēc jums uh, spāņu valodā var teikt labu vakar un priecamies jūs redzēt šeit uh, ārlietu komitejā. Pāris īsas piezīmes pirms dodu jums ministra kungs vārdu un pēc tam būs uh, viedokļa apmaiņa. Cik tālu saprotu, tad jūsu apmeklējums parāda, ir, ir kā vēsts par pašreizējās Ekvadoras valdības apņēmību eh, atvērties pasaulē un iesā, iesākt sadarbību ar starptautisko sadarbību ar reģionāliem globāliem jautājumiem. Eiropas Savienība ļoti augstu vērtē Ekvadoru kā ļoti svarīgu un nozīmīgu partneru šai visai nestabilajā reģionā. Mēs zinām, ka Ekvadora ir tā valsts, ko Venecuālas bēgļu krīze skāra visvairāk valsts ir izrādījusi patiešām apbrīnojamu viesmīlību, neskatoties uz visām tām problēmām, kas, saistīt, kas bija saistīts ar šo plašo bēgļu plūsmu. Tāpat laikā krīze Venecijolā šķiet tikai un vienīgi pasliktinās dienu no dienas, it īpaši pēc tam, kad nesen atkal amatā tika apstiprināts prezidents Maduro uz vēl nākamajiem sešiem gadiem. Es ceru, ka mums izdosies apspriesties ar jums ne tikai par situāciju Venecijolā, bet vienlaikus arī Kolumbijā. Tā arī ir valsts, kas ļoti nozīmīgu lomu spēlējusi mieru sarunās starp Kolumbijas valdību un FARC. Jūs bijāt tā valsts. Šīs sarunas noslēdzās veiksmīgi 2016. gadā. Kā jūs zinat, Eiropas parlamentu un es vienmēr vienmēr spēcīgi atbalstījuši Kolumbijas mieru procesu e, visās partijas, visās pus, no visām pusēm. Tātad mēs gribētu dzirdēt, kāda ir jūsu, kāda ir jūsu uzskata par šiem mieru procesa izredzēm, un e, tāpat pirms dodu vēl jums vārdu, gribētu dot iespēju izteikties mūsu Eirola delegācijas vadītājam Ramonam Hauragijo Tondo. Nu, pāris ievad frāzes burtiski jums lūdzu. Makalister kungs, paldies! Creo, señoras y señores, que... Dāmas un kungi, es domāju, ka šī ir lieliski iespēja. Es tikai piebildīšu, mm, papildināšu priekšsēdētāju sacītajam, kas bija ļoti vietā, divas lietas, kas, manuprāt, pienāktos te minēt tiekoties ar Ekvadoras ministru. Pirmkārt, Ekvadora reģionā ir ļoti nozīmīga valsts, un eh, Makalister kungs jau to norādīja, runājot par, abām, par tām valstīm, kas, kas ir kaimiņu valstis, mums arī svarīgas, Kolumbija un Venecuēla, un tāpat ir ļoti svarīgi dzirdēt no ministra izklāstījumu par politiskajām pārmaiņām, kuras notiek viņa valstī, un arī eh, valsts vadības orientācijas reģionā un pašvalstī. Un tāpēc sveicam jūs Safet komitejā un ar lielu prieku uzklausīsim jūsu uzstāšanos. Paldies, ministra kungs! Paldies, Makalister kungs, par eh, sirsnīgajiem ievadvārdiem. Paldies, Haurīgi kungs! Eh, paldies par sirsnīgu uzņemšanu. Ir eh, liels gods tikt uzņemtam Eiropas parlamentā. Un mēs varēsim šodien runāt eh, par mums būtiskiem tematiem, kā jau to norādījām. Makalister kungs temats, kas ir būtiski Latīņa Amerikai. U par pār dažādiem vēsturiskiem, kultūras un politiskiem ekonomiem. Ekvadorai ir ļoti nozīmīgas attiecības. Ļoti liela nozīme attiecībām ar Eiropu tiek piešķirta no Ekvadoras puses, ir īpaši ņemot sociālos, vēsturiskās un kultūras saiknes un kopējās intereses, kuras mūs saista, kopējās intereses mūsu divpusējās un daudzpusējās attiecībās. Un šajā sakarā es vēlos pasvītrot to nozīmi, kas tiek piešķirta reģionāliem dialogiem un eh, cēlāk eh, ietvaros. Un sarunās ar Eiropas Savienību, kas dot mums iespēju risināt tādus uh, nozīmīgus jautājumus kā klimata pārmaiņas, darbkārtība 2030 un ilgspējīgas attīstības jautājums, atbalsta attīstībai, dzimtes politikas un citi būtiski jautājumi. Tāpēc es atzīmēju to, cik lielu nozīmi Ekvadora piešķir Eurolats uh, dialogu turpināšanai un sadarbībai ar Eiropas parlamentu, kas dod mums iespēju un sadarbībai ar, ar, starp Eiropas parlamentu un Latīņamerikas valstu parlamentu, kas dod mums iespēju pozitīvā veidā ietekmēt eh, reģiona attīstību. Dāmas un kungi, kopš 17. gada maijā Ekvadorā. Prezidenta amatā stājās jauns prezidents. Mūsu saiknes ir eh, pakāpeniski eh, stiprinājušās, un es no savas puses esmu varējis sveicināt Moreno kunga mm, iestrādātās vadlīnijas. E Eiropas Savienības dalībvalsts ir uzsvērušas eh, politiskā un sociālā klimata eh, uzlabošanos Ekvadorā kopš amatā stājās prezidents Moreno, kā arī Ekvadoras apņemšanos veicināt dialogu un risināt politiskus, sociālus un citus konfliktus, kā arī sekot cilvēku tiesību ievērošanu, īpaši dažādās pagātnē visai kritiskās jomās, kā vārda brīvība un citi. Tas ir būtiski sociālajai kopdzīvošanai nozīmīgi. Starptautiskajās attiecībās šeit ir jāatzīmē, piemēram, ANO īpašā pārstāvja un Savienoto valstu pārstāvja vizītes, eh, pēc kurām mēs varējām vēl vairāk pasvītrot to, kā ir Ekvadorā. Ir panākts lielāks vārda brīvības un citu brīvību līmenis, tāpat arī um, valdība strādā pie tā, lai varētu uzlabot visu ekvadoriešu labklājības līmeni un it īpaši tiek domāts par vismazāk aizsargātajiem. Tāpat ir uh, Eh, izveidot sociālas aizsardzības spilvens, it īpaši ņemot vērā pēdējos valsts izaicinājumus, kas ir liels eh, valsts parāda pieaugums un arī naftas cēnu kritums. Tas ir būtisks mūsu valsts eksporta eh, produkts. Dāmas un kungi, es vēlos pateikties par uzņemšanu Eiropas eh, Savienībai un no tīpaši mm, Eiropas parlamentam, runājot par attiecībām ar Eiropu. Uh, un e, to, kā jūs novērtējat mūsu veidu, kā mēs esam nodrošinājuši migrantu, tīpaši Venecuēlas bēgļu uzņemšanu. Ļoti daudziem venecuēliešiem ir nācies atstāt savu valsti ekonomisku, politisku apstākļu dēļ. E, Ekvadora ir uzņēmusi e, turpat vai 240 tūkstoši venecuēliešu. Ļoti daudziem venecuēliešiem jau ir sagatavotas uh, uzturēšanās atļaujas, un mēs esam iecerējuši maksimāli drīz atrisināt vēl palikušās problēmas šajā jomā. Un esam iecerējuši strādāt patiesi solidāri. Visā šajā reģionālajā procesā E, un Venecuēlas bēgļu krīzes kontekstā mēs piedzīvojam vienu no lielākajiem migrācijas notikumiem, it īpaši runājot par starpreģionu e, migrāciju Latīņa Amerikā. Mēs esam tāpat no Ekvadoras eh, republikas aicinājuši ap, apmeklēt Ekvadoru Venecuēlas pārstāvjiem, lai labāk varētu iepazīties ar tiem apstākļiem, kas tiek nodrošināti, kā arī, ka mēs esam gatavi parādīt savu solidaritāti un humāno atbalstu. Dāmas un kungi, ekonomiskā ziņā mums ir bijuši ievērojami panākumi, kā arī ļoti daudz izaicinājumi. Ekvadora vadīs, vadīja piekto sanāksmi pirms dažām nedēļām, kurā piedalījās Kolumbija, Ekvadora un Peru kopā ar Eiropas Savienību, lai stiprinātu ekonomiskās saiknes ar Eiropas Savienību. Tas stiprinās eh, attiecības starp Latīņamerikas valstīm, kas ir daļa no šī instrumenta sadarbībai, runājot par daudzpušno līgumu saskaņā ar Eiropas Savienības eh, eh, sagatavoto ziņojumu ir pa 10% pieaudzis e, eksports no mūsu valstīm uz Eiropas Savienību, savukārt e, e, Ekvadors eksporta pieaugums par 36 procentiem. Mēs paļaujamies uz to, ka tirzniecības nolīguma eh, izpilde stiprinās attiecības starp eh, mūsu valstīm un mums izdosies ehm, pārvarēt vēl tos šķēršļus, kas pagaidām ar kuriem mēs pagaidām saskaramies. Tāpat mana valsts optimistiski raugās uz sarunām, kas ir uzsākts ar vairākām reģionu valstīm, lai varētu ar katru no tām vienoties par divpusējiem uh, tirzniecības nolīgumiem, kas nomainīs iepriekšējās valdības sagatavotos. Tāpat tiks eh, pārskatīti divpusējie nolīgumi, kas ir nolīgti no, no, no, starp eh, Ekvadoru un Eiropas Savienības valstīm Eiropas eh, iepriekšējā valdības laikā un kā arī tiks strādāts, lai nodrošinātu valsts eh, ekonomisko un finanšu eh, un monetāro stabilitāti. Godājumie deputāti, es vēlos izmantot iespēju, lai uzsvērtu eh, to, cik svarīgi ir arī uz Ekvadoras pilsoņiem attiecināt uh, atvieglojumus Schengenas eh, un izņēmumus Schengenas vīzu saņemšanai. Tas ir ļoti nozīmīgi mūsu sadarbībai. Atse, atsevišķu sadarbības aspektus jau es pieminēju. Turklāt eh, Ekvadora eh, neprasa saņemt vīzu Eiropas Savienības pilsoņiem, runājot par īsu uzturēšanos un arī šāda vīzu izņēmuma attiecināšana uz Ekvadoras pilsoņiem būtu ļoti nozīmīga. Un tas veicinātu mūsu tirzniecīskās attiecības. Vēl, vēlreiz vēlos pateikties parlamentam un komisijai pār atbalstu. Un vēlos pateikties godājumiem deputātiem par uzmanību. Your Excellency, thank you. Jūs ekscelences, paldies par ievadvārdiem un par eh, stāvokļa izklāstu jūsu valstī un Dienvidamerikā un kas eh, norit nu, attiecībā uz um, attiecībām ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Tagad mēs varam pāriet pie viedokļa apmaiņas. Kolēģi, ja vēlaties izteikties, lūdzu, to norādiet, paceļot roku. Uh, vai iesūtiet savu vārdu. Pirmais runātājs ir deputāts Salafranka. Paldies, priekšsēdētāji. Tautas partijas grupas vārdā es vēlētos sveikt ministru kungu mūsu sanāksmē un apsveikt viņu sakarā ar pozitīvajām eh, pol, eh, politiskajām pārmaiņām un drosmīgajām darbībām. Eh, ko ir īstenojis valsts, kā arī atbalstu bēgļu uzņemšanā. Ministra kungs pauž mūsu atzinību par eh, progresu daudzpusīgajā nolīgumā un tirzniecības līgumā. Eh, cerams, ka arī investīciju ziņā mēs varēsim intensificēt Eiropas investīcijas šajā reģionā, kas ir ļoti nozīmīgi. Es vēlētos jautāt, tā kā par šo tēmu mēs runāsim arī parlamenta plenārsēdē šonedēļ Venecuēlas nostāju attiecībā uz eh, Venecuēlas ehm, parlamenta priekšsēdētāja atzīšanu un uzdot jautājumu par atsevišķiem ksenofobijas um, aktiem, kas ir bijuši vērojami pēc Venecuēlas uh, krīzes un ņemot vērā jaunos politiskos un, eh, politiskos un ekonomiskos apstākļus reģionā. Un tās pārmaiņas, kas notiek, eh, notiek jūsu valstī, kāds ir jūsu, jūsu viedoklis uz šiem notikumiem? Paldies! Paldies kolēģim Salafrankam. Nākošais runātājs ir Anna Gomeša no sociāldemokrātu grupas. Paldies, ministra kungs, par jūsu uzstāšanos šajā komisijā un jūsu izklāstu, kā jau sacīja mūsu kolēģis, arī mēs sakojam un esam iesaistījušies darbā, lai padziļinātu attiecības starp Eiropas Savienību un Ekvadoru. Un eh, jūs jau norādījāt uz vairākiem uh, izaicinājumiem. Es gribēju dzirdēt jūsu viedokli par šī brīža stāvokli Venecuēlā, ņemot vērā to, kādas sekas krīzei būs uz visām reģionu valstīm, tā izskaitā Ekvadoru, kā jau jūs to no, pasvītrojāt runājot par bēgļu plūsmu no Venecuēlas. Un šobrīd kā turpmāk notikuma attīstīsies, ņemot vērā mm, taiskaitā starptautisko spiedienu, arī spiedienu no Eiropas Savienības puses, vai eh, Maduro pieņems vēlēšanu organizēšanu caurskatāmos apstākļos, kas uh, Tas nozīmētu savu lomu apvienotajām nācijām un starptautiskajai novērošanai, bet arī par to faktu, ka šobrīd ir cita vēl viena dimensija, eh, kas būtu Krievijas atbalsts eh, Madero un eh, bumbvedēju izvietošana ar kodolu kapacitāti. Venecuēlā. Kāds ir jūsu skatījums? Ramons Huaurēgī un arī Ignacio Salafranka, es un citi kolēģi tikko atgriežamies no Nikaragvas valsts, kas atrodas arī netālu no jūsējās, kas ir cietusi no vardarbīgajām, re, repre, vardarbīgām represijām Un es redzu, ka starptautiskā sabiedrība un reģiona valstis uh, mobilizējās atbalstā Nikaragvai, lai organizētu vēlēšanas un dialogu no vienas puses, lai notiktu vēlēšanas, lai tās būtu brīvas, lai tās būtu caurskatāmas un tās notiktu starptautiskās no, uh, ar starptautisko novērošanu. Nikaragvā notikumi bija satraucoši, sakot ar šī gada aprīli, vairāki politiķi atrodas cietumā, mēs redzam, ka represijas turpinās, un tas ir briesmīgi, un kā ir iespējams tas, ka netiek pievērsta lielāka uzmanība, tā skaitā no reģionu valstīm, uh, uh, situācijai, kad tiek izraidīta ANO pārstāvji, ADD pārstāvji un ir citas represijas. Paldies, paldies Anai Gomešai. Nākošais runātājs Isaskuna Bilbao no Aldi grupas. Paldies, priekšsēdētājs, ministrs kungs. Vēlos jums pateikties par izklāstu, par e, panākto progresu. Mēs e, strādājam pie tirzniecības nolīguma, kam pievienojās eh, pēc Kolumbijas, un esmu gandrīt par to, ka rezultāti ir pozitīvi un palīdz stiprināt dialogu ar Eiropas Savienību. Ar prieku uzklausīju, ka esat iestrādājuši savā politikā darba kārtības 2030 mērķus, ilgspējīgas attīstības mērķus, sociālās labklājības mērķus un arī esam gatavi jūs atbalstīt šajā ceļā. Kolēģi! uzdeva jautājumus par Venecuēlu un Nikaragu. Arī es eh, gribēju jautāt par š, š, šiem aspektiem un Venecuēlas sakarā. Jūs runājat par Krievijas iespējamo lomu, bet es gribētu dzirdēt arī to, kāds jūsuprāt ir, kāda jūsuprāt ir Ķīnas loma Venecuēlas sakarā, ar kuru visām Latīņamerikas valstīm ir nozīmīgi tirzniecības līgumi. Vai jūs domājat, ka ar šo nolīgumu palīdzību varētu tikt īstenot kāda ietekme? Ja Ķīnas ekonomiskās un tirzniecības attiecības ar pārējām valstīm varētu būt izšķirīgas tam, lai Ķīna mainītu savu nostāju attiecībā uz Venecuēlu Un, manuprāt, tās ir divas ļoti nozīmīgas valstis, Krievija un Ķīna, kura var būt ar savu ietekmi. Kā jūsuprāt, eh, varētu atbalstu teikt Eiropas Savienību? Jūs jau pieminējāt vīzu jautājumu, pie tā mēs strādāsim parlamentā, bet kas jūsuprāt Eh, tirsniecības nolīgumā nedarbojas pienīci, pienācīgi, vai jūs, prāt, viss darbojas labi, vai atsevišķus aspektus vajadzētu koriģēt, un vai jūs domājat, ka uzņēmumi vienā un otrā pusē pietiekami labi apzinās tās priekšrocības, ko varētu dot šis nolīgums. Un tāpat es vēlos arī pateikties jums par visai humāno izturēšanos Venecuēlē, pret venecuēliešiem šajā bēgļu krīzes situācijā. Thank you, Ms. Bilbao. Paldies, Bilbao kundze. Un pēdējais runātājs Helmuts Šalts. Danke, Herr Vorsitzender, un danke, Herr Ministrs. Paldies, priekšsēdētāj, paldies arī ministru kungs. Te es esmu. Paldies, ka apmeklējāt mūs šeit Briselē izmantojot šo vizīti, lai arī šajā komitejā mūs pagodinātu ar savu klātbūtni. Tātad vēlreiz paldies, ka ieradāties uz šo viedokļu apmaiņu ar Afet komiteju. Un tāpat arī ar Latīņu amerikāņu delegācijas pārstāvjiem šeit mums iespēja izvērst viedokļu apmaiņu. Es esmu referents par asociācijas nolīgumu ar Ekvadoru par tirsniecības, tātad ap nolīgumu ar Peru un Kolumbiju. Divi komentāri. Nu, ir svarīgi ņemt vērā to, ka šis garais process un ka tajā piedalās arī Ekvadora. Meklējot um, ceļu uz tādu uh, ilgspējīgu ekonomisku attīstību savā valstī, un ko pavar arī šis asociācijas nolīgums. Uh, ir vairāk svarīgi punkti, par ko mēs varam vienoties arī divpusēji, bilaterāli, kas akurāt pasītrošo Ekvadoras uh, pieeju, kas nākotnē. Ir svarīgi, lai plurilaterālismu, multilaterālismu, um, tirsniecības uh, sarunu ietvaros, uh, mēs arī nu, paliktu arī mm, pie šīs pieejas sarunās arī ar jums. Es zinu, ka Bolīvija vēl nav šī procesa, šī reģionālā tirsniecības nolīguma sastāvdaļa, bet šiem tirsniecības nolīgumiem Alluši ir um, nu, no iespēja arī to, to izmantot, lai cilvēki no tā koka iegūtu līdztekus arī uh, ekonomijai, nu, piemēram, vīzu process, un Ekvadora ir labs process tam, ka šī diversifikācija var tikt arī, nu, tā teikt, sekmīgi iedarbināta. Nu, Venecijā varbūt labs piemērs tam, ka uh, pārāk liela atkarība no naftas uh, gadu desmitiem ilgi, nu, uh, nespēja nevarēja tā turpināties, un ka tieši atkarība no naftas, naftas ir atbildīga par lielā mērā par sarežģīto sociālo-ekonomisko situāciju šajā valstī. Un tā ir man jautājums, kā jūs saskatiet šo jūsu nu, spējas ar Latvijas kontinentā? Es varu pieminēt arī Brāzīliju. Mēs uh, zinām, kāda ir situācija ar šo kalnu rūpniecību Brazīlijā, ar, ar, ka, ka tur īsti neiet lietas. Nu, kā mēs varētu izmantot uh, šos nolīgumus cilvēku labā, tāpat arī nosargātu vidi un tam līdzīgi. Tāpat arī par, par atmežošanu. Tas, protams, ir mežu saimniecības un lauksaimnieku varbūt interesēs, lai būtu tāda papildus lauksaimnieciskās zemes, bet tas atkal izraisa riskus. Svarīgi tātad zaļās planētas plaušas no tā cieši un tam ir globāla perspektīva. Nu, un tas ietekmē arī tirsniecības politikas attīstību šeit, mūsu sadarbību ar jums. Un arī to, kā mēs tad varētu atbalstīt jūsu tautsāmniecības uh, diversifikāciju uz vietām. Tas atstāja tieši ietekmi arī uz mūsu attieksmi. Nu, lūk, tas, kas notiek, kam ir sunītī projektu Ekvadorā, nemaz nav tik, uh, tik tālieši. Tas skar arī mums. Tas nav kaut kur tālu prom vien. Un uh, es domāju, ka tas jāņem vērā arī jums, Ekvadoram mūsu frakcijas vārdā. Tātad mēs atbalstam to, lai Schengen zonas arī būtu pieejams Ekvadorai. Un mēs kā parlaments eh, tā uzskatām, mums nevajadzēja būt nekādiem dubult standartiem. Un eh, tādēļ tam būtu jābūt tādiem skaidriem tādiem nu, stimulam, un arī padomē mēs te teiksim, ka nedrīkst būt nekādi dubultie standarti. Ar Kolumbiju ir šī Schengen zonas, kādēļ gan ar Ekvadoru, kas ir tā paša tirdzniecības pakta dalībvalsts, eh, nevarētu saņemt to pašu. Un noslēgumā jāmies uz mērķi solidāri ar jums. Gadu desmitiem jūs uzņemiet bēgus no Kolumbijas. Šis process Kolumbijā vēl nav gluži tāds noslēgts un drošs. Tas nozīmē, ka arī, ka šie bēgļi no Kolumbijas uz, uz Ekvadoru var ietekmēt arī dialogu par mieru procesu. Tas ir nu, katrā ziņā liecina par to, ka šis process vēl nav īsti stabils un uh, Un um, ceru, nesaņem, vai jaunais Kolumbijas prezidents spēs nodrošināt drošību savai valstī. Un, piemēram, kā tad kokas ražošana tiks aizstāta, un tāpat arī apdraudējums uz robežu reģioniem starp Kolumbiju un Ekvadoru, kā, kā tur jūs uh, uh izvairīsieties no kādiem konfliktiem uz šīm robežām. Nu, te atkal mainot uh, tirsniecības uh, jomu arī panākot uh, lielāku lauksacīs produktu pienesumu, ka jūs varat mainīties valsts starpā un tā. Tas uz, uzlabot arī jūsu mm, drošību un stabilitāti jūsu valstīs. Tas būtu tās konstruktīvs pieejams. Ko, ko es par to domāju? Paldies! So, es gibt jetzt keine weiteren Wortmeldungen un dann gebe ich jetzt das Wort. Nu jā, tātad, kas vēlas izteikties? Pirmām kārtām Marijāna van Stein. Viņa ir mūsu aiz delegācijas Ekvadorā vadītāja, tāpēc došu viņai tūlīt pat arī vārdu. Thank you very much, Chair. Um, it's a pleasure to be. Priekšādātāji, paldies. Here in Brussels, um, in the European Parliament. Priecājos, ka var būt šeit, Eiropas parlamentā. Es īsti negribu uzdot jautājumus un arī negribu uz tiem atbildēt, jo domāju, ka tas jādara jums droši vien pašiem, bet vienkārši gribēju vērst parlamenta deputātu uzmanību uz faktu, ka divi ar pus gadus esmu bijusi Ekvadorā, un Ekvadora pa šo laiku ir mainījusies. Es tagad neuzskaitīšu visas pārmaiņas, ko esmu novērojis, bet vienai no tām vēlos pievērst uzmanību, un tā, manuprāt, ir tā svarīgākā pārmaiņa, respektīvi tā atvērtība, gatavība uz dialogu, runas brīvība. Uh, kas ir parādījusies. Un tas šai valstī ir kas jauns. Nu, man katrā ziņā bija tāda sajūta, ka līdz šim iedzīvotāji baidījās teikt, ko viņi domā. Viņi baidījās no sankcijām, mm, bija likums par mm, komunikāciju. Tas bija tāds ļoti sarežģīts jā, likums, īpaši plašsaziņas līdzakļiem grūti, līdz ar to bija strādāt tādā atvērtā vidē. Un tas ir mainījies. Un, nu, nu, protams, ka tā ir mūzika mūsu eiropiešu ausīm nenoliedzami, jo mums runas brīvība nenoliedzami ir viena no pamat brīvībām. Tā ir ierakstīta mūsu līgumos, pamatlīgumos. Un tāpēc šī atvērtība tiešām ir mainījusi arī visu šo valsts kopējo ainu to redzam arī valsts ārvalstu attiecī, ārējās attiecībās. Kā jau teicu, arī nevēlos iedzinās tagad detaļās eh, tieši kā tas notiek, kādas attiecības ar kaimiņu valstīm, ar ASV, Ķīnu, bet gribēju tikai uzsvērt, ka ar Eiropas Savienību, eh, Eiropas Savienības kontekstā pēdējo 18 mēnešu, 20 mēnešu laikā esam pavirzījušies būtiski uz priekšu, kopš Moreno, prezidents Moreno ir pie varas. Mm, pāris gados milzīgi, milzīgi panākumi. Tiešām neko tādu mēs pat negaidījām, ka jau pēc gada tik būtiski pieaugs tirniecības plūsmas par 20%. Nu, otrā gadā gan tas mazāk bija, bet katrā ziņā strādājam vēl pie tā, strādājam pie šīs vienošanās īstenošanas, vēlamies izmantot visas piedāvāt, piedāvātās iespējas, bet katrā ziņā uh, situācija ļoti pozitīva. Otram katam sadarbība. Uh, Pirms diviem gadiem bija ļoti zema uz, absorbēt spēja attiecībā šiem fondiem, un eh, tāpēc pagarin, tika pagarināta noteikumi līdz 2020. gadam, kā jūs to parlamentā to labi zināt. Un pagājušajā gadā mēs varējām cieši sastrādāties ar Ekvadoras valdību, tīpaši ar ārlietu ministriju. Pirms pāris mēnešiem noslēdzām vienošanās starp 20 valdībām par 75% eh, divpusējās aploksnes līdzekļu Un eh, tālāk centīsimies pēc iespējas lielākā mērā valstī palīdzēt, lai ļautu tās preferences, kas pastāv aktivizēt, ņemot vērā, ka 16. gadā bija šī traģiskā um, zemestrīce, un otrs puses darīsim arī visu iespējamo, lai valstī palīdzētu tikt galā ar tās um, problēmu jautājumiem pie ziemeļa robežiem, bet katrā ziņā situācija ir ļoti pozitīva. Un noslēgumā gribam teikt, ka arī tādā daudzpusējības līmenī esam piedzīvojuši tādu pakāpenisku atvēr, atvēršanos, valsts atvēršanos, tik saskaņotas arī Ekvadoras nostājas, ir tīpaši ar, nu, citos fórumos. Tas ir ļoti svarīgi. Ļoti pozitīva tāda vēsts cik eh, labi vērot, ka burtiski 18 mēnešu laikā mums ir izdevies spēcināt visā šais jomās attiecības. To, manuprāt, vienkārši bija vērts pieminēt tā, lai jūs, gotatie parlamenta deputāti, esat par to informēti. Un eh, tādā kontekstā es varētu skatīt šīs, eh, šo valsti un attiecības, kas ar to arvien uzlabojas. Paldies! Thank you! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Vansteinas kundzei! Nu tad, ministra kungs, lūdzu, tādi bija visi šie jautājumi plaši. Vienkārši divi vēl varbūt tādi nelieli jautājumi arī no manas puses par divām valstīm, kas nav gan jūsu tiešie kaimiņi. Viena ir, lūk, arī Brazīlija nenoliedzam. Varbūt varētu sīkāk pastrāst, pastāstīt, kā jūs skatāt jauno politisko situāciju Brazīlijā. Un it īpaši Jūs varbūt eh, labāk pazīstat Brazīļu mentalitāti, līdz ar to arī šīs administrācijas mentalitāti. Vai jūs varētu mums ko ieteikt, ko mums, kā Eiropiešiem, darīt, lai labāk sadarbotos ar šīs valsts jauno prezidentu? Un otrs jautājums, otra lieta. Jūsu valsts Gaido kungu ir atzinusi par prezidentu. Ja, pareizi saprotu, jā. Un kādas tad jūsu rekomendācijas mums šeit Eiropas Savienībā šai kontekstā? Kā mums rīkoties? Tas ir tāds visai delikāts jautājums, vai ne tā? Lūdzu. Because of the translation. Sure. Muchas gracias a los eh, miembros del Parlamento. Eh, liels paldies parlamenta deputātiem par uzdotiem jautājumiem. Un es veltīšu katram no uzdotiem jautājumiem zinām laikas, uh, un tad mēģināšu atbildēt tādā kārtībā, kā tie tika uzdot. Es sākšu ar Hosē Salafrankas uzdoto jautājumu. Tik tiešām Ekvadora ir atzinusi pagaidu prezidentu Juanu Guaido, kā jau to sacīja Makalister kungs, un tas notika balstoties uz mūsu valsts pagājušajā gada maijā piedāvātajām opcijām vēlēšanu procesām, kad eh, tika iecelts Nikolas Maduro par prezidentu. Kad jau tika norādīts uz iebildumiem no neatkarīgo novērotāju puses attiecībā uz eh, šīm vēlēšanām un vēlēšanu un šī šaubu ēna. Aicināja organizēt referendumu, lai apstiprinātu vai nevēlēšanu rezultātu. Tā bija pirmā ideja, lai apliecinātu mūsu apņemšanos meklēt demokrātisku izkļūšanu no krīzes, kas valda eh, Venecuēlā. Un eh, šajā sakarā mēs nesaņēmām nekādu atbildu no Venecuēlas valdības puses, valdības puses bet ar šo sākotnēju Ekvadoras valdības nostāju mūsu valsts des, desmitajā eh, janvārī, kad tika pasludināts jaunais prezidents, mēs eh, nevēlējāmies ieņemt nekādu nostāju, bet tas tā bija mūsu apņemšanās atbalstīt demokrātisko procesu Venecuēlā. Mēs, uz, mēs neuzskatām, ka tā būtu iejaukšanās citas valsts iekšējās lietās. Ekvadora uzskata, ka starptautiskās darbības cilvēku tiesību aizstāvībai nav pielīdzināma pamatiesību un principu pārkāpšanai. Līdz ar to mēs atcaucāmies uz vienošanos, kas ir parakstīta 80. gadā starp Latviju-Amerikas valstīm. kurā ir teikts, ka tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošana un prasība tā rīkoties nav pielīdzināma uh, intervencei valsts iekšējās lietās. Tālāk par Edvardo Steinkungu un iespējamo ksenofobijas uh, izpausmi vairākās valstīs attiecībā pret venecuēliešu bēgļiem. Atsevišķi gadījumi ir bijuši, bet tie visi ir uzskatām par izolētiem faktiem. Nevar runāt par kādu uh, ģeneralizētu normu vai vispārinātu uh, eh, ksenofobijas ist, uh, eh, izpausmi uzņemšanas valstīm. Ir, protams, jāapzinās budžeta un citas grūtības, kāda, ar kurām saskaras arī Ekvadora bet nekādā ziņā nevaram runāt par uh, pamatiesību pārkāpumu perso personām ar Venecuēlas uh, pilsonību. Un mēs turpinām sekot tam, lai Venecuēlas uh, eh, imigrantiem būtu uh, iespējas izmantot pamatiesības, lai bērni varētu saņemt vajadzīgās vakcīnas, lai un simt tūkstoši ir jau saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Ekvadorā. un tie ir aptuveni 40% jau no visiem migrantiem, un mēs ceram vēl pātrināt šo regularizācijas procesu. Annas Gomešas uzdotie jautājumi par stāvokli Venecuēlā un attiecībā uz iespējamo nākotnes risinājumu. To ir ļoti grūti paredzēt, bet. Vai Venecuēlas problēmas risinājums, kāds tas būs, tam ir, bet tam ir jābūt demokrātiskam un jāiesaista visi venecuēliešu spēlētāji, vai tie atrastos Venecuēlā vai ārpus tās un tam ir jābūt kā cilvēku tiesību ievērošanas apliecinājumam. Bez tā nav iespējams nodrošināt caurskatāmas un taisnīgas vēlēšanas. Un ir jānotiek pilnīgi caurspīdīgi šīm vēlēšanām un ievērojot visus standārtus. Es domāju, ka tas būtu pamats demokrātiskai valsts restruktūrēšanai. Mēs piekrītam Eiropas Savienības nostājai meklēt šādu demokrātisku izēju ar brīvā vēlēšanām, un mūsuprāt, vienīgā iespēja ir, ka pagaidu prezidents e, šajā gadījumā palīdz nodrošināt šo rezultātu ceļā uz valsts ekonomisko un politisko atveseļošanos. Par iespējamo Krievijas vai Ķīnas lomu. Tas attiecās uz deputātas Bilbao jautājumu. Mēs uzskatām, ka citu valstu darbības var būt pozitīvas vai noderīgas tikai gadījumā, ja tās palīdz rast risinājumu. Es uzskatu, ka Venecuēlas valsts opozīcija uh, varēs nonākt līdz sapratnēji Tāpēc mēs ticam starptautiskās sabiedrības konstruktīvai darbībai un atbalstam dialogu Venecuēlā. Tas fakts, ka ir starptautiskais uh, mediators uh, eh, Latvijā Amerikā, ir bijis ļoti pozitīvs uh, pagātnē. Arī pagājušā gads Eh, gadsimtā tādi notikumi bija, un Kontadoru un Rio grupa palīdzēja risināt notikumus, eh, taiskaitā Ekvadorā un citur, un arī šajā gadījumā mēs apsveicam Eiropas Savienības iniciatīvu veidot šādu vidutāju grupu, lai mēs varētu sniegt savu atbalstu no Ekvadoras puses. Protams, ka tādai jātiek izveidotai pienācīgā veidā. Nikaragva arī ir bažas izraisošs jautājums Ekvadorai. E, tā ir valsts, kurā Ortegas prezidentā, Ortegas vadība, valdības laikā bija vēlojamas e, lielas represijas, uh, un cilvēktiesību pārkāpumu. Simtiem personu ir tikušas apcietinātas, ir bojā gājušie, un vienīgais risinājums šajā gadījumā ir demokrātisks vēlēšanas. Šeit var vilkt zināmas paralēles ar notikumiem Venecuēlā. Un visbūtiskākais ir Nikaragviešu atbalsts demokrātijas atjaunošanai valstī. Tāpat arī mēs esam ar lielām bažām sekojuši tam faktam, kā Interamerikas komisijā vairāk kārtīgi Nikaragvai norādīja, ka tā nav uz pareizā ceļa, un tomēr jāatzīst, ka šie ieteikumi netika ņemt vērā. Par deputātas Dilbau sacīto un kā var Venecuēlas Nikaragos notikumi ietekmēt stāvokli un kā Ekvadora un citas valsts varētu būt kā vidutāji vai katalizatori, lai palīdzētu panākt demokrātisku risinājumu Venecuēlā. Es gribu pasvītrot to, cik šīs pārdomas ir būtiskas Ekvadora uzskata, ka, lai gan konflikts Venecijā ir ļoti sarežģā, sarežģīts, bet tomēr ir iespējams to atrisināt dialoga veidā. Un nedrīkst ehm, pieļaut iespēju, ka tiek meklēts eh, cits un nevis demokrātisks risinājums visam ir jānorit pušu labas gribas ietvaros, un tas ir visu venecuēliešu interesēs, lai varētu atrisināt esošās dilemmas. Es domāju, ka tas arī gūs vairumu atbalstu mūsu reģionā. Manuprāt, arī citas Latīņamerikas valsts ir nosūtījušas skaidru veistījumu, daudz ir atzīrušas Juanu Guaido kā pagaidu prezidentu. Uh, un visas ir skaidri norādījušas savu vēlmi, lai Juanas Guaido maksimāli drīzā laikā organizētu brīvas un taisnīgas vēlēšanas ar starptautiskajiem novērotājiem. Tas ir pilnīgi skaidrs vēstījums, un tas arī ir adekvāti jāatzīst. Un pār, mainot tematu Mēs eh, pozitīvi vērtējam nolīgumu ar Eiropas Savienību. Tas nav tīri tirzniecības nolīgums, bet eh, eh, Tas ir paredzēts, lai varētu strukturēt labāk attiecības, tai skaitā tirzniecībā, nodarbinātībā e, un e, Tas ir saistīts ar vides aizsardzības, ilgspējīgas attīstības mērķiem, un tas ir veids, kā Ekvadoras valdība uzskata, kā darbojas eh, multipušu nolīgums. Domāju, ka šobrīd Ekvadorai, Peru un Kolumbijai ir jāstrādā, lai šis eh, multipušu nolīgums kļūtu par mehānismu, kurš stiprinātu kopumā attiecības starp Ekvadoru un Eiropas Savienību, un mēs esam apņēmušies strādāt, lai labāk, lai tas darbotos vēl labāk, un mēs arī lepojamies ar to, kā mums ir izdevies piesaistīt pilsonisko sabiedrību šī. Um, multipušu nolīguma izvērtēšanā, tas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, un Ekvadora var tādam tikai piekrist. Tagad izskanēja vēl daži jautājumi no Šalts kunga puses. Kuru sakarā? Gribu pieminēt, ka Ekvadora ir atvērta integrācijai multipušu tirzniecības nolīgumā, un tas attiecas arī uz nolīgumiem ar Bolīviju un citām reģionu valstīm. Mums ir ciešas saiknes ar Bolīvijas valsti un ar Bolīvijas tautu, ar Andu Savienību un arī Ekvadora ir gandarīta par ši, šīs vienošanās stiprināšanu. Kā atbrīvoties no e, naftas atkarības? Tā ir liela dilēma un nozīmīga problēma mūsu valstī, un e, vienas nozars attīstība un lielāka tai pievēršana nozīmētu mazāk pievērš eh, uzmanības citai nozarei, un šajā gadījumā mums ir jādomā par to, kā mēs samazinām savu atkarību no naftas rūpniecības tādai valstī kā man manai būt atkarīgai no ļoti neliela eksportējumu produktu skaita, no neliela eksporta groza nav vēlami. Tas pakļauj mūs dažādiem ekonomiskiem riskiem. Un Pie šiem jautājumiem tāpēc mēs strādāsim. Multipušu nolīgums ir viens no darba veidiem, un it īpaši tas ir jārunā runājot par saišu veidošanu un mūsu pievienošanos daudzpušu nolīgumam. Brazīlija apkārtējā vīde, meža izciršana. E, tie ir svarīgi jautājumi. Ekvadora ir Amazonas reģiona valsts, un Mēs vēlamies stiprināt saites un kopīgi sadarboties ar Brazīliju, lai varētu meklēt eh, iespējas arī citās Amazonas reģionu valstīs. veidot labāku sadarbību, tas attiec uz uh, mūsu valsti un četrām pārējām reģionu valstīm, mums ir jāapzinās, ka apkārtējā vide e, ir ļoti nozīmīga mūsu, mūsu iedzīvotājiem, vienlaicīgi, ka tā, e, ka ekoloģiskais līdzsvars ir ļoti trausls un ir jāmeklē efektīvi risinājumi Amazonas reģionam. Tāpat tas ir uzdevums ar dažādām dilemmām un grūti pieņemamiem lēmumiem, kur mums ir jāmeklē līdzsvars starp eh, produktīvām aktivitātēm un apkārtējās vidas aizsardzību. Un pie šiem jautājumiem mums ir jāstrādā, lai mēs varētu panākt efektīvu lēmumu pieņemšanu un uh, risinājumu rašanu, kas palīdzētu mums nodrošināt ilgspējīgu attīstību, kas Amazonas reģionam ir tik ļoti svarīgs. Man ir atlikušas divas minūtes, tāpēc es atgriezīšos pie tā, cik nozīmīga ir eh, Ekvadoras sadarbība un attiecības ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka tajā ieguvēji ir gan eiropieši, gan ekvatorieši, un šī sadarbība būs noderīga abām pusēm, kā arī eh, Paldies Makalister kungam par jūsu novērējumiem, ieteikumiem. Un ļoti būtiski ir tas, kā Ekvadorai un citām uh, Latīņu Amerikas un Andu Savienības valstīm ir kopīgas intereses. Un ka tādā veidā mēs arī varēsim panākt to, kā Venecuēla, Venecuēla un tās politiskie eh, eh, spēki nonāk pie vienošanās un sapratnes. Paldies, ministri Valencija. Vēlos pateikties jums arī mana kolēģa Atondo vārdā par to, ka iedāties afētu komitejām jautājumu daudzveidība apliecināja to, ka mums ir liela interese par šo pasaules daļu un par to, kas notiek jūsu valstī. Un lai jums, um, jūsu jaunajai arī ārlietu politikai, panākums, ceru, ka mūsu sadarbības starp mums uzlabosies. Mums ir galvā arī kopējas intereses, kopējas nostājas. Vēlreiz paldies, ka sasnājāties ar mums un uh, nu vēl jums un arī vēstnieka kungam, kurš arī pagodināja mūs ar savu klātbūtni pavadīt labu laiku Briselē un um, arī produktīvu laiku Briselē. Lielas paldies!